Sāksim diskusijas par tirzniecības politiku. Man ir arī daži administratīvu rakstura paziņojumi. Vai kādam ir pretenzijas pret darba kārtības pašreizējā redakcija? Nē, tad esam to pieņēmuši. Ir jāpieņem iepriekšējo sēžu protokoli. Ja kolēģiem nav nekas iebilstams līdz šīs sēdes beigām, uh, tad uh, protokoli arī tiks pieņemti. Ceturtais darba kārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Koordinatori 10. oktobrī lēma par vairākiem jautājumiem, kas uh, tika arī nosūtīti jums. Un, uh, ja arī tur jums nekas nebūs iebilstams līdz šīs sēdes beigām, tad tas viss tiks pieņemts. Protams, kā parasti šī sēde tiek straumēta tīmeklī. Gribu sveikt cilvēkus no Lisabons līdz Līneburgai un no Tallins līdz Salonikiem. Protams, arī šī sēde tiek tulkota, lūdzu runājiet skaļi, skaidri un nepārāk ātri. Tagad varam ķerties pie mūsu diskusijām, kas sāksies tagad. Esmu ļoti gandarīts, ka šeit ir ieradušies daudzi eksperti, arī mūsu komisāri. Šī ir trešā reize, kad Inta komiteja pievēršas tirzniecības politikas jautājumiem šādā griezumā. Un patiešām būtu ļoti noderīgi runāt par šo jauno politiku, tirzniecību visiem. Šī stratēģija dienas gaismu ieraudzīja 2015. gada oktobrī. Mēs šodien apspriedīsimies, ko tad īsti nozīmē šī jaunā stratēģija, kāds ir pievienotais uh, ieguvums, kāda ir pievienotā vērtība pilsoņiem. Protams, ir mainījušies arī tirzniecības noteikumi, tirzniecības apstākļi, vide, un par to neapšaubām mums ir jādiskutē. Dažkārt mums stratēģija ir jāpielāgo jauniem izaicinājumiem ļoti, ļoti ātri. Domāju, ka diskusijām ir jānorisinās tādā dzīvīgā veidā. Tam ir jābūt patiesām diskusijām, nevis kaut kā tai garlaicīgai prezentācijai. Un mēģinājām šīs debates sarīkot nedaudz citādākā veidā, nekā tas ir noticis līdz šim. Esmu patiešām ļoti priecīgs, ka pie mums ir ieradies uh, Alans Bītīs. Viņš piekrita būt par šo diskusiju vadītāju, moderatoru. Viņš ir uh, žurnālists, strādā Financial Times, dzīvo Briselē un ļoti labi orientējas uh, tirzniecības, ekonomikas uh, un eksporta jautājumos. Viņš eh, tā tad vadīs šīs diskusijas. Es ceru, ka tās norisināsies tā ļoti enerģiski un dzīvīgi ar ekspertiem, deputātiem un studentiem no Briseles Brīvās universitātes un Lēvenes Katoļu universitātes. Man šķiet, ka ka dažreiz par tirsniecību tiek runāts tādā kā burbulī, ir šis inta komitejas un tirsniecības burbulis, varbūt, ka vajadzētu izrauties no šī burbuļa un ieklausīties, ko domā cilvēki ārpus burbuļa. Sirsnīgi sveicu studentus no abām universitātēm šeit. Mēs varētu sākt, nekavējoties. Man ir liels prieks, ka klāt ir eh, Cecīlija Malmstrēma un arī dodu uzreiz viņai vārdu. Paldies! Paldies priekšsādētāji, kungs, dāmas un kungi! Paldies, ka atkal man uzaicinājāt uz šo tirzniecības politikas dienu. Pērnajā gadā, kad mēs runājam par sirsniecību visiem, mēs runājam par šīs stratēģijas mērķiem un par to, cik daudz tie ir sasniegti, bet atkal mēs pieredzam, ka situācija mainās. Uh, Tirzniecības politikas jomā pēdējā gada ir bijuši ļoti nodarbināti, tādi aizņemti. Pagājušā gadā mēs īstenojām vienošanos ar Kanādu, noslēdzām sarunas ar Japānu, Singapūru un Vietnamu ir panākta politiskā vienošanās ar Meksiku, tikai vēl daži tehniski punkti ir e, jānoslīpē. Es biju Austrālijā un Jaunzēlandē, lai uzsākt sarunas ar šīm valstīm, un tāpat arī uh, uzsāku sarunas par Jaunzēlandes uzstāšanos Eirovīzijā. Nu, tas gan nebija manā saruna mandātā, bet uh, jāsaka, viņi bija ļoti sarūktināti, ka Austrālija var Eirovīzijā piedalīties un viņi nē. Uh, Mēs noslēdzām sarunas ar Čīli, Merkozūru valstīm, Tunisiju, Indonēziju un tagad apspiežam investīciju nolīgumu ar Ķīnu. Tās ir sarunas. Mēs esam arī gatavi atjaunot vai, teiksim, aktualizēt mūsu tirzniecības aizsardzības instrumentus, domājot eh, arī par drošības apsvērumiem. Mēs esam patiešām ļoti daudz jau eh, paveikuši šajā jomā un ceram, ka vienosimies jau pirms Ziemassvētkiem. Ļoti daudz strādājām pie caurskatāmības un mēģinājām panākt to, lai tirzniecības uh, politikas ieguvumi būtu jūtami un taustāmi. Mēs arī eh, runājam par to, kā uzlabot attiecības ar mūsu partneriem tādā visai vētrainajā globālajā kontekstā. Ja mēs runājam par nākotni, izaicinājumi jau būs cita rakstura. Pirmām kārtām ir jādomā par tirzniecības politikas spēcināšanu pašmājās, ir jāuzlabo arī uh, sadarbība ar citām valstīm, un šai sadarbībai ir jābūt veiksmīgai, lai mēs būtu arī uh, stabilāki globālajā pasaulē. Mums ir uh, jāparūpējas par to, lai šīs vienošanās tiktu īstenotas pēc iespējas labāk. Īstenošana ir ārkārtīgi svarīga. Ja mēs uh, vedam sarunas un pēc tam nekas netiek īstenots, tas ir tā, it kā mēs izbūvētu ceļus un cilvēki nemātu vajadzētu pa tiem braukt. Mums ir jāparūpējas par rezultatīviem uh, nolīgumiem ir arī šie īstenošanas ziņojumi, kas ir noticis, kas ir ticis īstenots, kas ir vainagos panākumiem un kur mums vajadzētu strādāt aktīvāk. Ir patiešām arī uh, jāprūpēs, lai tas, ko mēs darām, tiktu daudzināts. Mēs nerunājam tikai par ekonomisko izaugsmi un tirzniecības barjerām, jārunā arī par vērtībām. Mums ir patiešām jāizceļ gaismā mūsu standarti, vērtības. Uh, tādas kā, piemēram, augstas kvalitātes produkti, kvalitātes standarti, vidas standarti un arī darba ņēmēja tiesības. Jāsaka, tirzniecība nav tikai ekonomikas cinējas spēks, lai gan tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet tas arī uh, var palīdzēt daudzināt mūsu vērtības. Šie ziņojumi ir ļoti svarīgi mūsu caurskatāmības uh, programmai. Mēs patiesībā esam viscaurskatāmākais uh, tirzniecības sarunu vedējs visā pasaulē. Mēs sarunājamies ar pilsoņiem, mēs publiskojam ziņojumus, un tas uh, arī visu šo procedūru padara daudz efektīvāk efektīvāku. Īstenošanas ziņojumā ir redzams, ko esam paveikuši un ko vēl vēlamies paveikt. Te ir uh, runa par 35 nolīgumiem ar 63 uh, eh, valstīm, ar piemēram Vidusjūras valstīm, Čīli, Merkosur valstīm un arī Kanādu un citiem jaunpienācējiem. Uh, Mēs runājam par uh, tirzniecības nolīgumiem ar mūsu kaimiņu valstīm un arī attīstības nolīgumiem, attīstības palīdzības nolīgumiem ar Āfrikas un Karību jūras basēnu valstīm. Es uh, tagad pastāstīšu par uh, vairākām galvenajām atziņām šajā uh, īstenošanas ziņojumā un arī pastāstīšu, kādi ir trūkumi un deficīti un kā labāk tos izskaust. Uh, un galu galā, kā tas vispār iekļaujas eh, šajā lielajā tirzniecības stratēģijā. Pirmām kārtām galvenie atzinumi. Tirzniecības politika ir vainagojusies panākumiem, pateicoties mūsu nolīgumiem, eksporti ir pieauguši, mēs redzam, eh, ka tendences ir pozitīvas un, eh, piemēram, ar dienvidu Koreja mūsu tirzniecība ir pieaugusi par 12%, ar Kolumbiju par 11%, un arī citi rādītāji ir iepriecinoši. Mūsu vienošanās ar Kanādu ir noslēgta nu pat, tādēļ, protams, tam visam vēl jāuzņem apgriezieni, bet mēs jau redzam, ka um, mehānismu un uh, dažādu ierīču uh, eksports ir pieaudzis, tāpat kā arī farmācijas produktu, un kopumā tirzniecība ar Kanādu ir pieaugusi jau par 7% un 95% eh, no tarifiem eh, izdevās atcelt pateicoties CETA nolīgumam transports, apdrošināšanas, komunikācijas. Pateicoties CETA nolīgumam, visās šajās nozareis ir eh, pie, iespējams vēl lielāks uzplaukums. Uh, Meksika uh, ir um, atcēlusi tirgus pieejas barjeras farmācijas izstrādājumiem, Čīlē vairs nav barjeru um, lielopgaļas eksportam un varu šeit pieminēt arī vairākus citus uh, produktus, uh, piemēram, 90, uh, attiecībā arī uz 91% no lauksaimniecības izstrādājumiem. Viens no galvenajiem secinājumiem ir tāds, ka vislielākais ieguvējs ir tieši lauksaimniecības sektors. Un ir pieauguši arī eksporti pārtiks produktu jomā ar Dienvidu Koreju par 10%. Un imports ir pieaudzis par 40% no šīs valsts. Tas ir izdevīgi gan uzņēmējiem, gan arī mūsu pilsoņiem. Mēs aizsargājam Eiropā ražotos produktus ar geogrāfiskajām norādēm, lai patiešām mūsu ražotāji būtu pasargāti. Vienošanās sniedz jaunas iespējas, ir iespējams garantēt augstus pārtiks nekaitīgumu un arī vīdes standartus. Lūk, tādēļ ir nepieciešams ilgtspējīgas attīstības um, normas. Mēs strādājam pie tā, lai izveidotu vietējās konsultāciju grupas. Mēs sadarbojamies ar pilsoniskajām, pilsoniskajām organizācijām valstīs Kolumbijā, Ekvadorā un Peru. Mēs arī redzējām, ka ir aizvien lielāka vēlme šādā veidā sadarboties. Protams, mums vēl darba pilnas rokas pērn mēs būtu varējuši ietaupīt vēl 3,5 miljardus uh, eiro eksporta nodevu, ir jāturpina izskaust barjeras, ir jāvienkāršo administrācija, un mēs varam patiešām panākt vairāk un labāk. Ir jādomā par to, kādi ir globalizācijas ieguvumi. 99% no uh, tautsēmniecības Eiropā veido tieši MVU. Mums tādēļ tieši šāda veida uzņēmumi ir īpaši jāatbalsta, lai tie labāk varētu piedāvāt savus preces starptautiskajos tirgos. Ir jābūt uh, vienkāršotai piekļuvēji tirgumu, ir jābūt īpašam tādam palīdzības dienestam, un, protams, liela uzņēmumi var samaksāt augstos tarifus un pārkāpt pāri barjerām, bet maziem uzņēmumiem tas jau ir daudz sarežģītāk. Tad, kad vedām sarunas ar Kanādu, sagatavojām ļoti detalizētu pamācību, kā var izmantot tīrzniecību. Mēs arī to sagatavosim Um, tirzniecības sadarbībā ar Japānu. Mēs esam izveidojuši arī uh, tir, koordinācijas uh, grupu brīvās tirzniecības nolīgumu kontekstā. Šīs grupas locekļi tiekas četreiz gadā, viņi runā par uh, šo līgumu īstenošanu, par sociālajām un vīdes normām, uh, mainās ar informāciju. Mēs ceram, ka arī Eiropas parlaments varēs nākt talkā uh, arī popularizējot šādu nolīgumu nepieciešamību savos vēlēšanu apgabalos. Protams, mēs varam runāt gan par divpusēju uh, pieeju, bet ir jāsaglabā arī šī daudzpusējā pieeja, proti Pasaules tirzniecības organizācijas kontekstā. Nākamajā gadā mēs uh, daudz uh, uzmanības pievērsīsim tam, lai PTO atkal kļūtu par tādu robustu un ļoti spēcīgu organizāciju. Tā ir organizācija, kas globālo tirzniecību ir kontrolējusi vairāku gadu garumā. Tagad uh, šis mehānisms ir apdraudēts. Tad, kad no GATT 95. gadā radās PTO, mēs dzīvojām pavisam citādākā pasaulē. Bija 60 miljoni internetu izmantotāji, tagad uh, vairāk uh, par 4 miljardiem cilvēku lieto internetu Saudārābija, Krievija, toreiz nebija PTU tāpat kā Eiropas Savienības dalība valstis. Tagad eh, PTO ir 164 valstis un 1995. gadā vairums ekonomisko modeļu bija ļoti līdzīgi, bet tagad situācija ir ļoti atšķirīga. Uh, ir bijusi gan izaugsmē, gan arī, protams, pasaule un tirzniecība ir kļuvušas sarežģītākas. Mums ir jādomā par, uh, šī, ap, par šīs apelācijas struktūras applet body uh, saglabāšanu. Otrām kārtām ir uh, jāaktualizē noteikumu un normas, jo tie nav mainījušies kopš 95. gada un pasauli ir ļoti mainījusies. Trešām kārtām ir uh, PTO process jāuzlabo, lai būtu augstāka caurskatāmība, lai būtu arī iespējams konfliktus atrisināt daudz agrāk. Mēs sadarbojamies ar ļoti daudzām valstīm visā pasaulē, lai varētu apmainīties ar informāciju, viedokļiem, priekšlikumiem, tādā veidā organizējot darbu atbilstoši 21. gadsimta prasībām. Uh, Šie laiki ir ļoti vētraini, ir ģeopolitiskas pārmaiņas, mēs piedzīvojam arī tādu ļoti asu retoriku un dzīve ir kļuvusi burtiski neprognozējama, bet mēs varam tam labāk sagatavoties, pirmām kārtām garantējot uh, lielāku ekonomisko stabilitāti pašmājās, mēs varam arī šos ieguvumus labāk izmantot, turpināt radīt darba vietas un labklājību. Īstenojot ilgspējīgas tirzniecības nodaļas, mēs varam garantēt, ka tirzniecības programma ir saskaņo ar mūsu vērtībām. Mums ir jāstā, jāturpina aizstāvēt šī multilaterālā pieeja, jāsadarbojas ar mūsu sabiedrotajiem un jādzīvina PTO. Mēs, protams, esam jums pateicīgi par līdz šim izrādīto atbalstu. Mēs varam uh, savus mērķus panākt Mums, protams, ir uh, arī uh, sava vieta uz šīs pasaules jāizstāv. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un tagad ar nepacietību gaidu diskusijas. Thank you, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Es esmu Alans Bītīs, es tiešām esmu Eiropas korespondents Financial Times, un esmu jau rakstījis par tirdzniecību apmēram 15 gadus eh, ar pārtraukumiem gan, bet eh, jāsaka, ka eh, parasti tas bija tāds mierīgs temats, bet pēdējos gados viss ir mainījies. Apmēram pirms trim gadiem, kad tika palaists šis tirdzniecību visiem projekts, toreiz tas tika veidots atbildot uz iekšējo spiedienu Eiropas Savienībā. Kā jau komisāra teica, bija eh, nepieciešams atgūt uzticību, bija eh, nesaskaņas iekšienē, eh, kā mēs vēlamies veidot mūsu tirzniecību, vajadzēja tādu iekļaujošu tirzniecību. Tagad izskatās, ka tas bija tāds zelta laikmets, jo tirsniecība visiem tagad ir jādarbojas globāla tirsniecības kara apstākļos, jo īpaši protekcionisms ASV un Ķīnā šeit jāmin. Uh, Tātad eh, jautājums, kas mūs interesē, ir, ko uh, tirzniecība visiem dara tagad, lai palīdzētu darboties Eiropas Savienības uh, tirzniecības politikai. Es stādīšu priekšā uh, mūsu viesus. Tātad formāts ir tāds, ka es uzdošu jautājumus paneļdiskusijas dalībniekiem, un tad uzklausīsim uh, jautājumus arī no uh, publikas. Tātad no kreisās puses Alītas Mīga no uh, Eh, zinātnes un politikas eh, fonda, viņa ir eh, cilvēktiesība un tirzniecības eksperte, Linda Kār no Eiropas tirzniecības, es atvainojos, arotbiedrību asociācijas, tad Mamsrēmas kundze, Elangas kungs, tad Kembridžas universitātes profesors un Biznesa Europa pārstāve un arī Verbonas kundze no starptautiskās darba organizācijas. Uh, Mans galvenais jautājums, pirmais jautājums eh, ir eh, sekojošs. Ehm, kādas atšķirības jūs esat pamanījuši pēdējās trijās gados, kā pasauli ir mainījusies eh, tirzniecību visiem rezultātā? Tātad tas ir jautājums visām, visiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Jā, paldies par to, ka man ielūdzāt atbildot uz jūsu jautājumu. Es domāju, ka uh, Daudzas um, lietas jau komisāra Malmstrēm pieminēja, ko es redzu. Es esmu pētījusi konkrētas jomas attiecībā uz tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, un ko es konstatēju ir tas, ka sociālajie jautājumi ir kļuvuši aktuālāki tirzniecības politikā. Uh, Un arī e, tādi publiski redzami notikumi ir bijuši, piemēram, taisnīgās tirzniecības pilsētu balva, bet ir arī daudz debašu par e, ilgspējīgas attīstības sadaļām tirzniecības nolīgumos, un manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Un tomēr, manuprāt, ir arī ļoti sarežģīti e, nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, uh, par uh, ietekmi uz sociālajiem un vidas jautājumiem mūsu partneru valstīs. Varbūt, ka to mēs padziļināti varēsim apspriest vēlāk. Es redzu Mm, būtisks uzlabojums caurskatāmībā, ir daudz vairāk informācijas tīmekļa vietnē, un tas tiešām bija kaut kas tāds, kas uh, agrāk bija tiešām ļoti sliktā stāvoklī, bet slikti joprojām ir tas, ka uh, cilvēki neuztver šo informāciju, viņi ar to neiepazīstas, un komisāra Malmstrēma teica, mēs esam uzlabojuši caurskatāmību, arī ar mērķi atgūt uzticību, uh, Un es domāju, ka saikne starp caurskatāmību un uzticību ir ļoti um, netieša un ir varbūt jādara citas lietas Eiropas Savienībā, uh, lai atgūtu uzticību. Es, jā, es domāju, ka droši vien, ka jūs atgriezīsieties arī pie uh, sabiedrības viedokļa jautājumiem tirzniecības kontekstā, tātad līdzdalība, uh, to arī redzu kā uzlabojušos, ir vairāk diskusiju. Uh, ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tagad ir eh, bijis daudz diskusiju ar privāto sektoru jau pirms tam, bet ar pilsonisko sabiedrību šajās attiecībās redzu eh, būtisks uzlabojums. Tagad ir ekspertu grupa, un es nevaru patiesībā novērtēt, eh, cik lielā mērā tas ietekmē tirzniecības politiku kā tādu. Iespējams, ka tur vēl ir tāls ceļš ejams. Un attiecībā uz instrumentiem es joprojām uzskatu, ka vēl joprojām var veikt būtiskus uzlabojumus. Es nezinu, vai jūs vēlties, lai es par to stāstu tagad. Jā, nu labi, attiecībā uz uh, līdzdalību un caurskatāmību, manuprāt, būtu jābūt godīgākiem attiecībā uz to, ko sagaidīt no brīvās tiesniecības nolīgumiem. Ja mēs raugāmies uz uh, parastajiem ietekmes novērtējumiem, tad tas viss izklausās ļoti pozitīvi, un ietekme bieži vien tiek pārvērtēta um, tieši šo aprēķinu uh, metožu dēļ. Uh, Es domāju, ka mums būtu jābūt ļoti godīgiem attiecībā uz to, ko var sagaidīt. IKP tas ietekmē tikai uh, tādā eh, mērenā apjomā. Un eh, vēl viena lieta, manuprāt, būtu vairāk jārunā par tirzniecības riskiem. Protams, ja ir tirzniecība, uh, un jūs varat eh, paplašināt eksportu, tas var radīt darbvietas, bet tas nozīmē, ka arī stiprinās eh, konkurence un tas novedīs eh, pie tā arī, ka būs zaudētāji zināmos ekonomikas sektoros. Es domāju, ka tādai skaidrai un godīgai diskusijai ir jābūt par to, kā tad rīkoties, tad, kad ir zaudētāji šajā te tirzniecībā, un tas arī varētu būt veids, kā atgūt uzticību. Uh, tirzniecības zaudētāji. Tas izklausās ļoti negatīvi. Es domāju šeit arī, ka vajadzētu izvairīties arī no tā, ka būtu zaudētāji, un tāpēc varbūt ir jādod tāds atbalsts uh, šādas tirzniecības politikas ieviešanā. Un šeit es redzu, ka Eiropas Savienībā ir grūti ar to tikt galā, jo daudz no uh, šīm politikām ir uh, darību valstu atbildībā, un komisija tur neko daudz nevar darīt. Šeit ir runa par nodokļiem, par izglītību, par sadalas aspektiem, uh, runājot par tirzniecības un ekonomikas izmaiņām, bet tas ir saistīts ar tirzniecības politiku. Un Eiropas Savienībā, manuprāt, šī saikne būtu jāstiprina, un tas ir nepieciešams, lai atgūtu uzticību, un tas nav kaut kas tāds, ko komisija var izdarīt vien pati, un tas ir um, ļoti sarežģīti. Uh, Jūs varbūt to sākat jau sasaistīt, jūs minējāt arī piemēru, bet tas ir tāds patiesi izaicinājums, ar ko ir jātiek galā. Paldies! Liels paldies! Tad, kad es sāku gatavoties šai sanāksmei, es atgriezos pie uh, saviem dokumentiem un atradu runu, kuru es teicu šeit, šajā parlamentā 2015. gadā, kad mēs diskutējām par tiesniecību visiem politiku uh, Ko tad mēs toreiz teicām? Vienkārši atgādināšu. Un, diemžēl, uh, mans uh, skatījums uz tagadējo situāciju nav tik pozitīvs kā iepriekšējā runātāja, jo es varētu teikt būtībā to pašu runu, paužot to pašu kritiku. Jā, ir zinām uzlabojumi, bet esam arī uh, palaiduši garām vairākas labas iespējas veikt uzlabojumus. Komisāra teica, ka tirdzniecība nav tikai ekonomikas izaugsme. Jā, patiešām tā ir. Es domāju, ka mēs eh, Eiropā un pat pasaulē esam jau tālāk par šo posmu, kad tirzniecība nozīmē tikai ekonomikas izaugsme. Viņa runāja arī par vērtībām, uh, minot dažas no tām, tā skaitā arī darbu, bet tā pašā laikā, kad viņi runāja par ieguvumiem, viņi runāja tikai par uzņēmumiem. Darba ņēmēji, strādnieki pazuda, vērtības, darba ņēmēji tiesības, vīdes eh, vērtības pazuda no viņas runas. Tātad mans jautājums ir sēkojošs. Ja mēs raugāmies uz tirdzniecību visiem stratēģiju, vai tas tiešām joprojām ir tā, ka darba eh, tiesību jautājumi un vīdes jautājumi uh, joprojām ir šajā stratēģijā, vai mēs tiešām speram nopietnus soļus, lai patiešām uzlabotu darba tiesības, um, darba apstākļus ar mūsu tirsniecības nolīgumu starpniecību, kas taču ir uh, um, mērķis uh, šajam uh, nolīgumam. Tātad mums bija iespēja stiprināt šīs uh, sādaļas, bet uh, mēs to neizmantojām. Es esmu trīs gadus strādājusi uh, savā amatā, un mums trīs gadu garumā ir bijušas debates, vai TST sadaļas var ieviest vai nē. Mēs uzskatām, ka tās ir ļoti vājas sadaļas, un pat esošie mehānismi netiek izmantot, netiek iedarbināti. Uh, un nerunājot nemaz par tādiem nopietnākiem mehānismiem, kas varētu tikt izmantot, lai stiprinātu to, kas ir rakstīts šajās sadaļās. GSP plus sistēmā mums ir mehānismi, kas var kaut ko reāli mainīt, un praksē esam arī redzējuši tajā brīdī, kad komisāri paziņoja, ka pret Kambodžu uh, GSP izmeklēšanu vajadzētu sākt tad mēs pamanījām, ka no mūsu partneru uh, puses bija tāda reāla rīcība. Kāpēc mūsu tirzniecības nolīgumos, kas ir mūsu galvenais instruments tirzniecības pasaulē, kāpēc mēs tur nevarētu paredzēt mehānismu, kas stiprinātu uh, darba tiesības un arī vīdes aspektus šajos nolīgumos? Tātad šajā izpratnē Kā jau es teicu, es varētu teikt to pašu runu kā pirms trim gadiem. Kas ir mainījies šo trīs gadu laikā? Jā, mums ir vairāk diskusiju. Mēs daudz vairāk runājam par TST sadaļām, kā par to, kā mēs to ieviešam, kā mēs veidojam civilos pilsoniskās sabiedrības koordināciju, bet patiesībā, realitātē es tādas patiesas izmaiņas neredzu. Es tiešām neredzu, ka kaut kas uh, patiesi būtu mainījies. Jā, mēs parakstījām nolīgumu ar Vietnamu, bet uh, vai mums uh, joprojām ir arotbiedrības Vietnamā, vai mēs tiešām varam vēl runāt par pulcēšanās brīvību vai kolektīvajām darba sarunām, darba koplīguma sarunām Vietnamā, vai tad tā ir? Es neko par to neesmu dzirdējusi. Eh, tad, kad bija ASV un eh, tas vēl bija TPP sadaļa, tad eh, tas tika apspriests, bija tāds papildus nolīgums. Diemžēl ASV atkāpās no šīm sarunām, bet vai mēs runājam par šiem jautājumiem? Es to neredzu. Es neredzu, ka par to tiktu runāts. Jā, varbūt aiz slēgtām durvīm jūs par to runājat, bet es to neredzu. Tātad, ja es to neredzu, strādājot šajā jomā, tas nozīmē, ka neviens cits to neredz. Uh, Tātad mums ir vismaz eh, um, jāpadara šie jautājumi redzami, ja par to tiek runāts, lai visi varētu redzēt, ka tas kaut ko maina. Eh, cits piemērs - Dienvidkoreja. Gadiem ilgi Vismaz trīs eh, dažādiem tirzniecības komisāriem esam prasījuši iedarbināt šo te vājo mehānismu, kas pastāv šajā noliegumā, un joprojām tas nav izdarīts, un joprojām nopri, no, eh, notiek problēmas, ir problēmas Dienvidkorejā darba tiesību jautājumos, un joprojām mēs tirgojamies ar šo valsti. Es varētu tad iet cauri visam šim sarakstam. Jā, mēs daudz vairāk runājam, mums ir vairāk struktūru pilsoniskajai sabiedrībai runāt par lietām, bet uh, pāriesim pie uh, konkrētām darbībām, no runām pie, pie darbiem. Man izskatās, komisārs Kunz, ka jūs varbūt gribētu kaut ko teikt šobrīd. Well, if... Nu, es nezinu, vai šī ir īstā vieta, kur par to uh, Uh, izteikties. Uh, nu, es vienkārši gribēju jums ļaut atbildēt. Jā, manuprāt, ir bijusi ieteikuma. To, protams, ir ļoti grūti uh, izmērīt, vai cilvēki uztic tirsniecības politikai vairāk nekā pirms diviem gadiem. To ir grūti izmērīt. Es uh, neredzu vairs demonstrācijas aiz maniem logiem. Pirms uh, trim gadiem tādas vēl bija. Šīs lietas uh, prasa laiku. Uzticību nevar izveidot dažu mēnešu laikā, bet mums. Uh, Eh, ir bijuši sistemātiski pūliņi uzlabot caurskatāmību, un mūsu priekšlikumu pēc iespējas pieejamāku padarīt cilvēkiem. Mēs publicējam brošūras, sniedzam informāciju, mēs sniedzam konkrētus piemērus no konkrētām valstīm, strādājam ar dalību valstīm, lai tās var to izmantot uh, savos um, apgabalos. Uh, Un uh, pilsoniskā sabiedrība iesaistās. Es esmu uh, gandrīz katru valsti apmeklējusi, diskutējot ar pilsoņiem publiskās vietās, kur katrs var ierasties un uzdot jautājumus. Esmu strādājusi ar vietējiem parlamentiem, ar nacionālajiem parlamentiem. Mums ir pilsoniskās sabiedrības dialogs. Uh, desmit eh, vismaz reizes gadā tāds. Tātad mēs gūstam progresu, bet ir vajadzīgs laiks, lai šo uzticību eh, veidotu. Cilvēki grib iesaistīties, un mēs viņam šādu iespēju eh, dodam. Par darba tiesībām. Pirms mēs parakstījām Kanādas nolīgumu, Kanāda jau pievienojās SDO konvencijām, ko tā sākotnēji nebija nolēmus darīt Protams, mēs apspriežam darbtiesību jautājums ar Vietnamu, esam to vairāk kārt darījuši, bet ir arī jāsaprot, kādi ir ierobežojumi. Tirzniecības nolīgums nevar valsti um, dienas laikā pārvērst par demokrātisku valsti. Mēs esam teikuši, ka viņiem ir jāreformē savus uh, darbtiesību likums. Es domāju, ka viņi to arī darīs. Par Kambodžu jūs pati minējāt, ka uh, tur ir zināma kustība uh, darbtiesību un vārda brīvības jomā. Uh, Tas ir labi, mēs esam iedarbinājuši GSP mehānismu tur, un mēs uh, spiežam uh, Koreju un Peru kaut ko darīt, un ir uh, mainījusies situācija šajās valstīs. Tātad kaut kas notiek, bet tam ir vajadzīgs laiks un uh, nav jau pietiekami um, Eiropai kaut ko teikt. Kaut kam ir jānotiek arī valstī, tie ir mūsu partneri bieži vien, un mēs ar viņiem runājam, mēs redzam progresu, bet tam ir vajadzīgs laiks. Bet nu atkal, tirzniecības politika nevar būt vienīgais instruments, lai pārveidotu uh, valsti, pārveidotu sistēmu. Tas ir viens no vairākiem instrumentiem, jābūt realistiskiem, uh, ko var sasniegt ar tirsniecības politiku. Mums ir ārlietu politika, uh, attīstības politika, sadarbība un citi instrumenti. Bet es domāju, ka šo gadu laikā, kas ir diezgan īsts periods, esam pastiprinājuši savus centienus uh, izdarot spiedienu un esam uh, redzējuši zināms rezultātus, uh, daudz kas vēl ir gaidāms, bet uh, tas ir tāds ikdienas darbs, daudz kas ir darba kārtībā, mums ir vides nolīguma, mums ir atsaucas uz Parīzes nolīgumu visos nolīgumos, piesardzības princips un tā tālāk, tad, tad tas ir tiešniecības nolīgumos, bet uh, ir jāpārliecina arī citas valstis to pieņemt, bet tas ir izplatāts progresīva uh, Uh, ilgtspējīga vai kā to lai sauc tirsniecības politika, ir kaut kas tāds, kas izplatās. Arī citas valstis ievies, uh, ievieš tādus noteikumus savās tirsniecības nolīgumos. Tātad tā ir tāda tendence, kas ir kļuvusi populāra. Jā, vai glāze ir pa pusē pilna vai pa pusē tukša, neesmu īsti droši, bet, protams, uh, notiek izmaiņas. Caurskatāmība, manuprāt, ir būtiska izmaiņa kad es um, stājos šajā amatā, vadot šo komiteju, tikai 23 parlamenta deputāti uh, bija ar pieeju visiem tirzniecības uh, sarunu dokumentiem. Tagad to ir daudz vairāk. Šādu deputātu mums ir vienošanās uh, attiecībā uz Eiropas puses sarunu pozīciju. Un tātad tās ir būtiskas izmaiņas caurskatāmības virzienā. Un arī atceros, ka kad eh, šī ISDS sistēma vēl tika apspriest komisijā, tas ir tagad mainījies, tagad mums ir publiska tiesu sistēma, kas eh, izšķir investoru strīdus. Tātad notiek kustība, virzība, bet no, no otras puses. Uh, Jā, ir uh, sarunas par uh, TSD sadaļas ieviešanu, par ciešāku sadarbību ar uh, citām politikas jomām un vēl var, protams, veikt uzlabojumus. Un es domāju, ka šie uzlabojumi ir nepieciešami, jo tirzniecības globālā vīde ir fundamentāli mainījusies. Pirms trim gadiem Es negribētu teikt, ka pasaulē viss bija kārtībā, bet pēc eh, ASV vēlēšanām daudz kas ir būtiski mainījies. Un tirzniecība, kas balstās uz noteikumiem, kas garantē standartus, kas garantē zemes cenas patērētājiem, pievēršanās tam ir jauna dimensija diskusijās, un tas būtu jāņem vērā. Un trešā piezīme Mēs varam uh, radīt uh, tirzniecības nolīgumus, uh, tirzniecības politiku veidot Eiropas Savienības iekšienē, un bieži vien uh, cerības, um, kas tiek liktas uz šiem nolīgumiem, uh, ir pārāk lielas, uh, un ir cerības, ka tiks atrisināts problēmas, ko tirzniecības nolīgumi nevar atrisināt. Tātad varbūt šeit mums ir vajadzīga tāda lielāka sasaist ar citām politikas jomām, uh, gan dalībvalstu līmenī, gan arī Eiropas līmenī. Tātad, manuprāt, glāze ir pa pusē pilna. <clears throat> I mean, how... Ir eh, grūti, kā tad novērtēt, izmērīt eh, uzlabojumus, kā jau iepriekšējie runātāji teica, un ir grūti arī zināt, uh, kas tad var iegūt no šīm, šiem uzlabojumiem. Tirzniecībā var būt uzvarētāji un zaudētāji. Yes, minister eh, seriālā ir tāds vecs joks, ka birokrātija vislabāk darbojas, tad, kad ir jāraksta um, sarežģīti ziņojumi, tad vislabāk uh, ir uh, to visu atrisināt um, nosaukumā, un tirzniecība visiem ir tāds piemērs, kā tad tas var būt, ka tirzniecība nāk par labu visiem, jo uh, liberalizācijas uh, mērķis taču ir uh, likt daļai cilvēku zaudēt darbu, tas tāds ambicios nosaukums, un to var tā saprātīgi uztvert tikai uh, ja to nedaudz pārskata, un es uh, raugos uz šo tirzniecību visiem, kā uh, tirzniecību visiem Eiropiešiem. Es esmu no Austrālijas, dzīvoju apvienotajā karalistē, uh, joprojām esmu Eiropas Savienībā. Mārs, mana perspektīva varbūt ir nedaudz atšķirīga. Es gribētu teikt, ka tas, ko ir panākusi tirzniecība visiem pakete pēdējos dažos gados, uh, Tas ir devis eh, būtisku ieguldījumu diskusijā pasaulē attiecībā uz to, kā cīnīties ar globalizācijas efektiem. Tas nav nekas jauns. Mēs varam atgriezties pie um, SDO izveides 1919. gadā, bet eh, pieeja šai tirzniecību visiem stratēģijai ir līdzīga, kā jau komisāra teica. Uh, Eh, tai pieejai, kādu pieņem arī citas valstis, proti, eh, ko mēs cenšamies panākt ar tiesniecības nolīgumiem, un tas uh, ir izgāzies PTO. Uh, 96. gadā, 98. gadā ASV centās to panākt, bet tas izgāzās, proti, uh, nedaudz izspiest ārā šos te uh, Mm, regulatoros standārts arī uz tām valstīm, ar kurām jūs uh, tirgojaties. Un tas ir diezgan um, utopiski, jo tie taču ir jūsu standarti, un Eiropas Savienība ir centusies veidot tādu juridisku ietvaru, lai to panāktu. Tā diezgan labi ir spējusi uzsākt šādu ilgtermiņu projektu, un um, ir diezgan veiksmīgi izdevies eh, panākt ilgspējīgas attīstības standārtu iekļaušanu arī citām valstīm tirzniecības noliekumos, kas bieži vien ir piesaistīti Eiropas Savienības vēlmēm. Un bieži vien tie ir starptautiski standārti, bet nevienmēr. Un tas eh, notiek arī tādos slēptos veidos. Eh, Paraugieties kaut vai uz ieviešamiem pienākumiem. Uh, Un šajos te nolīgumos ir atsauce uz korporatīvo sociālo atbildību, uz eko mārķējumu, uz, brī, uz taisnīgās tirzniecības mārķējumu. Es kā tirzniecības eh, jurists eh, eh, varu teikt, ka runājot par ražošanas veidu diskrimināciju, tātad. Tā, tiek teikts, ka uh, viens produkts, kas tiek uh, radīts vienā veidā, ir atšķirīgs no produkta, kas ir ražots citā veidā. Un tāpēc šie produkti nav uh, līdzīgi, un tāpēc var vienu aizsargāt pretstatā citiem. Tad, tad ir jāraugās uz veselu virkni noteikumu šajos nolīgumos, lai saprastu, ko tas viss panāk, ko tas, kāda ir tam visam ietekme. Un uh, tā ir bijusi arī diezgan veiksmīga politika. Tas ir izmainījis veidu, kā cilvēki sasaista tirzniecības ielu ieguvumus um, ar tiem, kuri eh, tik daudz neiegūst no tirzniecības, runājot par to, ka cits valsts tad pieņem jūsu standārts, kas, protams, samazina konkurences spiedienu Eiropas Savienībā. Es uh, varētu vēl daudz runāt par šo tematu, bet uh, gribētu noslēgumā uzsvērt tikai vienu lietu Tātad tirzniecība visiem stratēģijas apogēja droši vien ir paraugoties uz Brexit vienošanos. Tur ir tādas klauzulas, kas ir kā zelta zvaigzne tirzniecība visiem stratēģijai. Te būtībā tiek teikts, vides, darba tiesība un citi aizsardzības noteikumi, viss, kas ir sasniegts līdz tirznie, eh, pārējais periodu beigām, tas viss paliks uz mūžīgiem laikiem. Nu, tādā paredzamā nākotnē, protams, ne jau uz mūžīgiem laikiem. Un eh, tā ir tā augstā ūdens līmeņa atzīme, eh, ka pastāvošais tiek tā kā nostiprināts un tā pašā laikā uh, um, ir šī ideja, ka uh, tirzniecība visiem stratēģija ir atkarīga no e, standārtu eksportēšanas, protams, tādu standārtu eksportēšanas, par kuriem mēs esam vienojušies. Tātad eksportējam mūsu standārtus uz ārvalstīm, tā vietā, lai uh, teiktu, jūs varat darīt, ko jūs gribat, bet mēs uh, centīsimies tikai aizkavēt jūsu produktu iekļūšanu mūsu teritorijā. Tas bija tas vecais veids, kā rīkoties. Tagad tiek apturēta problēma tās saknē un iespējams tas arī liecina par tiesniecību visiem stratēģijas veiksmi. Un tā ir daļa no konceptuālām izmaiņām tirzniecības pārvaldības uh, metādē. Paldies! Nu, principā, katru sanāksmi es domāju, cik ilgi mēs izturēsim nepievienot Brexitu, un šī sanāksme bija savā ziņā līdere, 47,5 minūtes pagāja. Tā kā, nu, liels paldies jums par tādu izturību. Paldies, es um, neatkārtošos runājot par šiem piedzīvotiem grozījumiem, bet, nu. Uh, drīzāk varbūt koncentrēšos uh, uz to, kas notiek ar tirzniecību. Tirzniecība agrāk uh, to uzskatīja par tehnisku, uh, ļoti tehnisku jautājumu, tagad to vairāk politizē. Vai tas labi vai slikti? Labi, tādā ziņā, ka cilvēki vairāk apzinās šo problemātiku, visi par to runā, pat cilvēki. Uh, uz ielām, kas nemaz nav iesaistīti šādās sarunās, nekad nav studējuši tirzniecības lietas. Mm, arī mēs, uh, spiediens uz mums palielinās, jo pieaug prasības šajā kontekstā. Šis jautājums kļūst tāds uh, politisks, uh, bet mēs arī daudz vairāk runājam par kompromisiem, teiksim, apspriežot sankcijas. Mēs runājam par to, kas kaut kādā veidā ietekmē tirzniecību. Tātad tirzniecība, zinu, vairāk valstu izmanto kā politisko instrumentu. Tad jautājums, kas mums jāuzdod ir šāds, vai tam ir labi rezultāti. Es varu uh, diskutēt ar uh, Līnu par um, to, vai tas uh, darbojas labi uzņēmumiem, mm, arotbiedrībām, patērētājiem, pilsoņiem un vai visiem ir vienādi ieguvumi. Nu, uzņēmumiem tas ir palīdzējis, jo mums ir vairāk uh, tirzniecības vienošanos, un tagad tie ir arī jāievieš. Tad akcents tagad vairāk ir uz ieviešanu. Komisija savu darbu padarījusi, un tagad uh, mums uh, šis panāktais arī jāievieš praksē. Tātad tirzniecība visiem. Uh, tas arī mainīsies, un nākotnē daudz lielāks akcents būs uz īstenošanu, bet tas ietekmē arī sārunu veidu. Runājot, piemēram, par noteikumiem, izcelsmes noteikumiem vai arī runājot par to, kā uzņēmums var baudīt šīs priekšrocības, tad jau mēs uh, nerunājam par vienošanos uh, kā tādu, jo mums uh, tā kā globāla vienošanās, teorētiskā vienošanās pastāv, bet ne katrs maz uzņēmums var to praktiski izmantot. Tātad viena lieta ir daudzums, otra lieta ir kvalitāte. Un, um, labi, tas, ka šo vienošanās uh, daudzums palielinās ir laba lieta, bet tagad e, jākoncentrējas uz izmantojamību arī maziem uzņēmumiem. Vēl viena lieta, kas jau izskanēja, tirzniecība var dot tiešus labumus, bet, protams, tai ir arī trūkumi, va varbūt arī trūkumi. Un tagad jautājums ir, ko darīsim ar šiem labumiem un kā mēs to sadalīsim, taisnīgi sadalīsim sabiedrībā, uzņēmumu vidu. Tātad ir nepieciešams tādas papildu politikas, lai to regulētu. Tirzniecība jākombinē citām politikām, jo tirzniecība pati par sevi neatrisinās reģionālās politikas problēmas, reģionālā kohēzija neatrisinās nodokļu lietas. Tas nav tirzniecības politikas mandāts, un ja to sagaidīsim no tirzniecības politikas, tad Nu, tā ir tāda nu, sevis piemuļķošana, un rezultātā visi būs vīlušies. Tā tad eh, jādomā par to, kā var sakumbinēt tirzniecību citām politikām. Tas ir ļoti svarīgi. Vēlamies labus rezultātus arī turpmāk šajā jomā. Un tirsniecība visiem, manuprāt, ir grozējums šajā jomā. Mēs runājām par brīvo tirzniecību un, un taisnīgu tirzniecību. Nu, mēs uh, pieminējām dažādas prakses un runājām ne tikai atvērtiem tirgiem, bet arī to, kādā veidā šie tirgi tiek atvērti. Un es nerunāju tikai par ilgtspējīgumu, kas, protams, ļoti svarīgs uh, arī uzņēmumiem, bet ne tikai tiem. Uh, ka mēs tirzniecību izmantojam arī, lai uh, izlabotu mm, dažādas nepilnības uh, tirgu. Piemēram, pirms pāris gadiem mēs uh, runājām par to piešķirt vai nepiešķirt Ķīnai tirgus ekonomikas statusu. Tagad mūsu redzējums ir mainījies. Un tas, kas notiek pasaulē, pasaules tirzniecības tirgos, uh, ietekmē arī uh, visu šo uzņēmē darbības vidi, jo mēs uh, redzam, ka daži uzņēmumi tiek diskriminēti. Nevis, kas notiek, ir taisnīgi. Un šeit uh, tirzniecība visiem, šī politika var palīdzēt mainīt, un es domāju, ka mēs pie tā daudz aktīvāk piestrādāsim turpmāk. Paldies! Paldies! Es pārstāvu Startautisko darba organizāciju. Un eh, jautājums bija tātad par šo atšķirību, ko tagad var redzēt eh, trīs gadus pēc eh, politikas tirzniecība visiem ieviešanas no mūsu organizācijas perspektīvas komisijas un parlamenta veiktais pie darba apstākļu uzlabošanas tirzniecības jomā ir vērtējams ļoti augstu. Uh, Ja tagad um, aizstāvam ILO uh, darba standartus, uh, un uh, tas ir uh, ILO mandāts un um, ILO galvenie uzdevumi. Mēs runājam par piespiedu darbu, bērnu darbu, diskriminēšanu, nevienlīdzību darba tirgu, pulcēšanās uh, brīvību, uzņēmē darbības brīvību. Uh, Mm, koplīgumiem un tam līdzīgi. Tagad šo standartu ieviešana tirzniecības politikā, mm, to mēs redzam globāli, to dara arī mūsu partneri, un nu, kopš 2013. gada 80% uh, noslēgto tirzniecības nolīgumu iekļauj klauzulas par uh, darba Uh, tiesībām, darba apstākļiem, mm, uh, standartiem šajā jomā. Un te arotbiedrības sadarbojas ar uh, darba devējiem un 27 dalību valstīm, šo valstu kompetentiem iestādēm. Nu, lūk, visi piekrīt, ka šie, šie jomā nepieciešami tādi pārobežu standarti, kas jāievēro. Nu, protams, pat jā, dažkārt vienošanās tiek ratificētas, nevienmēr uh, turpmākais uh, ceļš ir glūds. Un uh, ILO paspārnē ir arī struktūras, kas pārbauda atbilstību ILO standartiem. Un kas mūs šai ziņā īpaši priecē, tirzniecības partneri izmanto tirzniecības instrumentus ņemot vērā darba likumdošanu un uh, izmanto šos uh, ILO atbilstības uh, struktūras, lai tiešām praktiski uzlabotu situāciju. Un ILO uzraudzības sistēma dažkārt ir palīdzējusi pavirzīt uz priekšu sarunas tad, kad sarunas jau bija ienākušas strupceļā. Uh, dažām valstīm, tiešām mēs panācām milzīgu atšķirību šajā, šādā veidā. Pieminēšu konkrētu piemēru - Uzbekistāna. Parlaments eh, tur spēlēja ļoti svarīgu lomu. Tur pastāvēja problēma ar eh, sezonālo um, dar, eh, bērnu darbu, um, kokvilnas uh, vākšanām kopš 2011. gada līdz 15. un 16. gadam, tātad pavisam nesen, mēs varējām pārliecināties, ka šo nedaudz gadu laikā, izmantojot mūsu instrumentus, vienkārši neturpinot attīstīt kokvilnas protokolu tirsniecības vienošanās, um, pielikumos eh, ir izkustējusies no vietas šī situācija un eh, panākts labs progress. ILO inspektori Uzbekistānai bija jāuzņem un uh, jāļauj viņiem veikt pārbaudes. Nu, praktiski pāris gadu laikā mm, milzīgs uzlabojums panākts un uh, sezonālā bērnu nodarbināšana sešu nedēļu laikā, kad tiek novākta kokvilnas raža, tagad ir izbeigta praktiski tā, tā tas vairs nenotiek. Nesen 16. gadā Uzbekistāna kļuva arī par pēdējo valsti lielākā Eiropas reģionā, kas ratificējusi visus astoņus uh, darba likumdošanas standartus. Tā kā uh, Lūk, cilvēki labāk apzinās uh, to, kas notiek. Tas gan ir tāds uh, ilgtermiņa process, um, bet tirzniecības instruments ir, ir uh, vairāk nekā vienkārši instruments, un ar to var sasniegt daudz vairāk. Un, un ILO tieši šādi cer šo sadarbību turpināt. Paldies! Pēc pāris minūtēm mēs uzklausīsim jautājumus bet eh, man tagad ir eh, pāris lietu, ko piebilst. Priekšsādātam komisārs kundze vēlos pajautāt pirms pāris dienām Eiropas Savienība un ASV, proti prezidents Trumps eh, sāk runāt par um, to, lai nepieļaut papildu tarifus. Bērns Lange bija piesardzīgi optimistisks par to runājot, eh, bet nu izskanēja tāda, eh, tāds viedoklis, ka risināt sarunas ar eh, valsti, kas neatbalsta Parīzes vienošanos, mm, būs sarežģīti. Nu labi, visi šie noteikumi ļoti labi, bet, ja, teiksim, mums draudu globālas tirsniecības karš, kas tad notiek, no, no, varētu notikt visiem šiem labajiem noteikumiem? Uh, Nu, Parīzes vienošanās ir sine qua non uh, mūsu tirzniecības partneriem, um, bet pagaidām ar ASV nu, tāda izņēmuma situācija, um, visaptveroša tirzniecības vienošanās ar viņam nav iespējama šāda iemesla dēļ, tevis teiktā dēļ. Mēs ar viņiem cenšamies panākt tādu ļoti ierobežotu uh, vienošanos par uh, rūpnieciskajām precēm. Ļoti daudzās lietās uh, mums ir domstarpības, un mēs šobrīd domājam arī par regulatīvo vienošanos, kas gan ir uh, ārpus tvēruma, nu, lai uh, mazinātu spriedzi, lai nepieļautu papildu tarifus, lai konstruktīvi sadarbotos. Bet mēs uh, nevaram tagad vienoties par kaut ko līdzīgu TTIP nolīgumam vai brīvās tirzniecības nolīgumam. Tā kā, jā, bez Parīzes vienošanās eh, nekas nenotiek, un es arī nevēlētos, mm, lai kaut kas notiktu. Mm, paldies, un jā, neviens jau nezina, ko darīs ASV tālāk. Mm, bet varbūt. Uh, vingrinājuma mērķis ir tiešām nedaudz mazināt spriedzi. Un tiešām nesagaidu uzticamu vienošanos ar šo administrāciju. Man skaidrs, ka viņa ražošanu vēlas pārlikt atpakaļ ASV, um, piestrādāt pie vērtību ķēdes, uh, paturēt uh, citus uh, globālus partnerus. Mm. Teiksim, Ķīnu īpaši valsts kontrolē, tad neļaut šiem partneriem attīstīties tālāk. Es atceros lielisku teitību rezolūciju parlamentā. Šeit kolēģi to atceras. Lieliski kriteriji tur bija sadarbība ar ASV, bet nu, par to vairs runas nav. bet nu, tas uh, parāda to, ko mēs vēlamies panākt tirzniecības jomā. Labi, es uh, dzirdēju kolēģis, kas uh, teica, ka pārāk daudz ko sagaidām no tirzniecības politikas un tirzniecības instrumenta. Kas mani šeit interesē? Un kas notiek, ja mums vispār nebūs vienošanās par tirzniecību? Un kāpēc mēs tik ļoti gaidām šo jauno vienošanos? Vai šī brīža vienošanās nav laba, vai eh, tajā ir tik daudz robu? Tad varbūt kolēģi var pateikt vairāk. Vai mēs tiešām daudz, pārāk daudz sagaidām no, no šīs vienošanās? Eh, nu, mēs varam, protams, vienmēr uzlabot vienošanos, bet nevajadzētu sagaidīt pārāk daudz, kad uh, aplūkoju IPA efektus uh, Karibjūras uh, salu reģionā. Nu, neko īsti nevarēju atrast. Uh, pat, uh, ja šis bija labs piemērs uh, uh nolīgumam, šādam nolīgumam ar, teiksim, trūcīgākām valstīm, uh, daudz uh, labu standartu tur bija ietverts, uh, tur bija standarti arī par eh, ekoloģisko situāciju, par vidi, par to, kā investoriem bija jāizturas. Uh, šī bija vienošanās uh, daudziem uh, pozitīviem aspektiem, bet um, Nu, tomēr attīstība nebija laba, jo mm, valstis tam vienkārši nebija gatavas, tam nebija kapacitātes. Un rezultātā mm, nu, eksports nedaudz palielinājās, bet nu, pie tā var vēl piestrādāt. Runājot par instrumentiem, ir lietas, ko var uzlabot. Un, uh, tas tiešām ir jādara jāpadomā, kā varam uh, kompensēt šos zaudējumus. Varam padomāt par eksantēm, mm, ietekmes novērtējumu, kurā mm, bieži atrodam uh, tādas sliktas atziņas, īpaši par kvalitāti. Man šķiet, ka vienkārši nav politiskās gribas, lai mainītu situāciju, un to gan varētu grozīt. Ja jau mums ir instrumenti, tiem jābūt labiem instrumentiem, un tad parlamentam komisijai uh, vajadzētu par to runāt, ņemt vērā mūsu secinājumus, kas šobrīd nenotiek. Un uh, šī stratēģija tirsniecība visiem ietver noteikumus arī par brīvās tirsniecības monitoringu. Tiklīdz šie noteikumi stājas spēkā, jāskatās, kā tie tiek uzraudzīti. Un uh, te runā tikai par importa, eksporta Mm, apmāru, bet uh, arī uzticēšanās jautājums un dziļāka ietekme uh, par to, kā mainās sektori. Un uh, tagad būtu interesanti papētīt šos monitoringa instrumentus. Pagaidām tur gan daudz kas nenotiek. Par um, ISD sadaļu daudz enerģijas tiek ieguldīts šajās sarunās, kā pieminēja kolēģi par rezultātiem. Ir daži rezultāti, bet nav, tie nav tādi pārāk um, revolucionāri. Nu, man šķiet, ka jāsaprot, ko īsti vēlamies panākt un cik daudz jāiegulda. Un, un, un um, ir tādi augļi, kas uh, ir viegli um, viegli tverami, un uh, tagad jāskatās, uh, kā to tiešām arī īstenot, jo mm, citi partneri to dara gan ASV, gan Kanādā. Un kamēr globā, par globālu īstenošanu nevaram runāt, tad varam pievērsties vismaz uh, šādiem pasākumiem. Eiropas Savienība ar tehnisko, tehnisko palīdzību var sniegt, īpaši runājot par valstīm, kas cieši zaudējumus šobrīd, mēs um, varētu minimizēt šos zaudējumus, sniedzot tā tehnisko palīdzību. Nu, un tad ir jautājums par uh, darba likumdošanu kā daļu no tirzniecības politikas. Ja uh, vēlamies spēcināt TSD sadaļu, tirzniecību, ilgspējīgu attīstību, nu tad eh, te jābūt ļoti konkrētiem pasākumiem. Kol ar Kolumbiju mums ir ļoti interesants piemērs. Eiropas Savienība pieprasīja no Kolumbijas detalizētu rīcības plānu un tieši pie TSD sadaļas. Tur bija svarīga pilsoniskās sabiedrības eh, iesaistīšana un eh, pašmāju konsultatīvās grupas izveidošana, bet mēs eh, detalizēti neaplakojam to, kas Kolumbijai bija jāievieš, jo šī daļa jau bija gatava. Bet, ja mēs pieprasītu no partnera mm, izm, izveidot vairāk darba vietu darba inspektoriem vai minimizēt zaudējumus vai uh, Eh, uzlabot administratīvo struktūru, kas eh, skata nodarbinātības aspektus. Nu, tad jums arī konkrēti jāpalic, jums jāsūta, teiksim, eksperti. Un, um, tā jau ir pavisam cita vienošanās. Jāpieņem lēmums, vai mēs to vēlamies darīt. Jo viena lieta pieprasīt kaut ko uz papīra, un otra lieta sagaidīt konkrētus rezultātus. Jo tad tiešām jāveic monitorings, jārunā valdība, jāsūta eksperti, un pa ceļam var rasties daudz citu problēmu, ko tagad nevēlos pieminēt. Kas varētu palīdzēt un kas varētu būt interesanti, ka tāds eksante nosacījums eh, sūdzību mehānismu izveidošana. Vismaz tās valstis, kas ar SAU sadarbojas vai ir SAU dalību valstis, nu, tur kaut kam tādam tiešām arī jādarbojas, jo SAO piedāvā e, palīdzību e, ar nacionālo kontaktpunktu e, starpniecību, kur var vērsties un kur var izteikt sūdzību, kur var teikt, ka teiksim, tas, ko jūs darāt, neatbilst savu vadlīnijām, un tad tas tiek skatīts tālāk. Man šķiet, tas ir tāds ļoti labs piemērs tam kā tas var notikt. Un tas būtu arī viegli īstenojams. Sankciju jautājums, protams, piesaistīts eh, tam, vai vēlamies labāk ņemt vērā sociālos vīdes aspektus. Man tirsniecības sankcijas nepatīk. Es uzskatu, ka tās negatīvi ietekmēs eh, darba tirgus. Nu, varbūt kaut kas pozitīvs tur arī ir, runājot konkrēti, teiksim, par finanšu sankcijām. Ne tādā ziņā, ka partnerim būs kaut kas jāiemaksā Eiropas Savienības budžetā, bet, piemēram, ja partneris konsekventi nestrādā pie nodarbinātības situācijas, pie darba likumdošanas uzlabošanas, kas atrunāta vienošanās, nu, tad viņiem ir jāsamaksā, un uh, šī summa uh, nonāk teiksim, arotbiedrību ziņā vai uh, darba iestāžu ziņā, un tad šī nodarbinātības situācija tiek uzlabota, izmantojot šos līdzekļus. Es arī uzskatu, ka uh, tirzniecības politika jāskata plašākā kontekstā, un tad daudz kas ir piesaistīts uh, Um, tālākajošiem uh, aspektiem - nodokļu nemaksāšana, uh, no kuras Āfrika cieš uh, klimata pārmaiņas, subsīdijas zīsāniecības nozare un citur. Tas viss jāpaturprātā. Un daļai tās lietas, kas ir daudz svarīgākas par tirzniecības lietām. Paldies! Luīzi, Kad jūs eh, par eh, visām šīm idejām klausāties, eh, par ex-ante noteikumiem un nodaļām, kas jāiekļauj pēc tam tirzniecības nolīgumos, vai jums nešķiet, ka tomēr šis līdzsvars sasveras pārāk daudz, jo regulējumi un standarti nevienmēr varbūt arī sasniedz vēlamo mērķi? Well, as I said, Kā jau minēju, mēs vēlamies gan kvantitāti, gan kvalitāti. Tādā izpratnē, ka nepietiek tikai ar eksportu pieaugumu, ir jābūt eh, tādai situācijai, lai lielāks uzņēmums skaits varētu mm, iegūt pateicoties eh, šiem tirzniecības nolīgumiem. Kā jau uh, Cecīlija minēja, sarunas tagad ir ļoti, ļoti sarežģītas. Mēs, protams, ceram, ceram radīt tādu kā modeli ar šiem tirzniecības nolīgumiem. Mēs vēlamies, lai vairāki uh, jautājumi noteikti tiktu iekļauti brīvās tirzniecības nolīgumos. Un, protams, ne visur tas tiek uztverts identiski. Tādi partneri kā ESO valstis varbūt ar šīm valstīm ir vienkāršāk uh, vienoties par uh, lielāku jautājumu skaitu iekļaušanu nolīgumos, piemēram, arī atsaucos konkurenci vai arī nodokļiem, bet ja jūs vedat sarunas ar kādu mazāk attīstītu valsti, nu, piemēram, Indiju var šeit minēt, tad viss jau ir daudz sarežģītāk. Mēs nevarējām panākt vienošanos ar Indiju, jo Indija vēlas, nu, lai šis ilgtspējas, lai ilgtspējas nodaļa būtu tāda ļoti maiga, lai tur nebūtu pārāk striktu noteikumu. Ko mēs varam darīt, vai mums ir tagad nu, kaut kā atšķirīgi jāved sarunas ar šīm valstīm? Arī jāparūpējas, lai uh, procedūra nekļūtu tik sarežģīta, ka galu galā MVU nevarēs to izmantot. Tas ir praktisks dabas jautājums. Ir daudz uh, privās tirzniecības nolīgumu. Mums ir jādemonstrē, ka tie patiešām uh, ir nepieciešami, ka tie darbojas gan partneriem, gan uzņēmumiem. Un ja noteikumi būs tik sarežģīti, ka uzņēmēji tiem nevarēs izburties cauri, protams, komisija strādā, lai tos vienkāršot. Mums ir visiem kopīgi ar dalību valstīm pie tā jāstrādā lai paskaidrotu šīs, eh, šos nolīgumus. Nu, tur eh, šie nolīgumi kļūst aizvien garāki, un ja ir vesela kaudzes papīra, kā tad jūs visu to varat uzņēmumiem vienkāršā veidā paskaidrot? Piemēram, jums ir jāreģistrē. Uh, eksports, jums ir jāreģistrē tas un šis, lai jūs varētu savus produktus pārdot citās valstīs. Un uzņēmumiem kļūst aizvien grūtāk visu to saprast, kā šie līgumi darbojas un kā viņi var izmantot to piedāvātās priekšrocības. Ierunājam par ilgspējas nodaļām. Mēs vēlamies, lai šīs nodaļas patiešām būtu efektīvas. Uh, Vai mēs tādu sistēmu varam izveidot eh, un vai varam izveidot kaut ko rezultatīvu, vai mēs vienkārši tikai diskutējam un gal galā nepanākam nekādus rezultātus. <clears throat> Un tas, eh, ka kas un kā tiek darīts Eiropā, nevienmēr eh, sasaucas ar mūsu partneriem, ar to, kāda situācija ir pie viņiem. Eh, mēs nezinām, kāda ir pilsoniskā sabiedrība visās valstīs, ne visās tā ir pietiekami spēcīga. Šīs uh, atšķirības mums ir jāizprot. Un mēs nevaram domāt, ka pēc uh, vienošanās parakstīšanas, nu jau kādu mēnesi, divus pēc tam jau būs pirmie rezultāti un pirmie darba augļi. Nē, tā jau tas nenotiks. Bet mums nevajag radīt tikai milzīgu, sarežģītu nolīgumu skaitu, kas galu galā pie nekā nenoveda. Paldies! Man lūdza, lai kolēģi uzstātos īsi, nu neilgāk par divām minūtēm. Lūdzu, Fielnerkungs, paldies! ES eh, tirzniecības politika ir labākā formā nekā līdz šim. Mums ir vairāk brīvās tirzniecības nolīgumu, mēs eh, slēdzam nolīgumus ar ļoti lielu valstu skaitu, neviens cits mums nevar šeit līdzināties. Arī izaugsmes un eh, nodarbinātības jomā esam panākuši patiešām ļoti daudz situācija ir mainījusies. Uh, Bet, nu, varbūt beigsim sajūsmināties un aplūkosim to nedaudz citā griezumā. Protams, ja e, valda pilnīga tumsa, tad e, gaisma tajā spīd vēl spilgtāk, gaisma tajā izceras vēl spilgtāk. Un jāsaka, Ja, piemēram, ASV nebūtu pašreizējās administrācijas, mēs nebūtu noslēguši līgumu ar Japānu un Meksiku. Vai mūsu tirsniecības nolīgumi ir pietiekami labi? Datu pārnese, vispārējais. Kāds galu galā izskatīsies šis investīcija nolīgums? Vai uh, vienošanās eh, ar Kanādu? kaut kādā veidā varētu tikt atkārtot ar kādu citu valsti. Vai mēs izmantojam savā rīcībā esošo laiku pietiekam produktīvu, vai, piemēram, mūsu panākumi ir izskaidrojami ar citu neveiksmēm, vai mēs patiešām esam izmantojuši pilnīgi visas iespējas, lai panāktu vislabākos uh, tirzniecības nolīgumus, kāda ir iespējama. Paldies, komisārs Kundze! Ļoti sarežģīti uz šo jautājumu ir atbildēt. Vaļsirdīgi runājot, es domāju, ka prezidenta Trumpa apgalvojumi, ka tirzniecība nav nekas labs, mums noteikti kaut ko labu deva un Da, visas pasaules valstis, pa, valsts visā pasaulē reaģēja uz uh, Trumpa izteikumiem un teica, ka nu, tas nu, gluži nav tiesa. Mums ir uh, tirzniecības nolīguma ar Meksiku, ar Japānu tagad, un uh, mēs jau atradāmies uz šo līgumu parakstīšanas sliekšņa. Uh, Es noteikti domāju, ka tas, kas ir noticis, protams, ir saistāms ar ASV un TTIP valstis. Saprata, jā, ka Amerika neparakstīs TTIP un mēģināja atrast kaut kādas alternatīvas. Uh, Jāsaka, ka, protams, ieguvums ir tāds, ka mēs varam sarunāties, varam sarunāties ar citām TTIP valstīm, mēs varam par to runāt arī PTO ietvaros. Nu, kas notiktu citā scenārija gadījumā, es nevaru prognozēt, jau ļoti tālu bija šīs sarunas ievirzījušās ar Japānu un Meksiku, un īsnībā viss notiek tik ātri, nu, burtiski acu mirklī, viss var mainīties mēs nevaram, nu, burtiski izskriet līdzi visiem notikumiem tad, eh, protams, šie nolīgumi ir eh, jāpārtulko. Tad tie ir jāskata Eiropas parlamentā un dalību valstīs un visur. Un mēs, protams, tādā veidā zaudējam daudz laika. Un varbūt tas, kas eh, zināmā brīdī ir līdzies ļoti moderns un tāds uh, kā pioniera cienīgs pasākums pēc vairākiem mēnešiem vairs tāds neliekas vienkārši tādēļ, ka ir tik daudz pārmaiņu un pavērsienu. Šmigas kundze, visu, ko jūs pieminējāt, es varu ļoti daudziem jautājumiem piekrist. Mēs esam uh, daži simti strādājošo tirzniecības ģenerāla direkcijā. Mēs pilnīgi detalizēti nevaram uh, izlasīt, uh, nu, burtiski visus vārdus katrā tirzniecības nolīgumā. Jā, godīgi sakot, tas ir arī vienkārši resursu jautājums. Paldies! Paldies! Tagad uh, vairākus jautājumus uzklausīsim un tad uh, dosim vārdu panelim atbildēt. Lūdzu. Nākamais runātājs. Paldies. Es vēlējos uh, nosaukt pāris konkrētus piemērus. Uh, Pirmām kārtām jūs teicāt, ka Uzbekistānā tagad situācija ir uzlabojusies, jo nenotiek vairs bērnu darbs. Jā, taisnība, bet piespiedu darbs nekur nav pazudis. Tas, ko kādreiz darīja bērni, nu, to tagad dara piespiedu kārtā pieaugušie. Nu, nav jau tā, ka tur kāds ar automātu stāv šiem cilvēkiem aiz muguras, bet ja viņi nepiedalās kokvilnas novākšanā, nu, tad viņiem pēc tam darbā ir problēmas vai kaut kādas nērtības. Ja runājam par rietumu Sahāru, ES tiesa noteica ļoti skaidrus kritērijus, kas šajā piedāvātajā nolīgumā netika ievēroti. Tur ir minēts, ka Sahārāvī uh, kopienai ir arī no tā kaut kas jāiegūst, bet uzņēmumi, kas tur darbojas, tos ir dibinājuši tikai un vienīgi marokāņi. Un Saharāvī kopienai vispār nav nekāda labuma no tā visa. Vienīgie ieguvēji ir marokāņi, kas, apņēmu, kas apmetušies šajā reģionā un ar Polisario fronti arī neviens nekonsultējās. Nu, viņiem vienkārši paveicās, jo viņu kāds, viņus kāds informēja. Vēl daži jautājumi par Tibetu. Nu jā, kurš tad eh, par tādiem sīkumiem interesējas? Labi, tad runāsim par Āfriku. Mūsu lauksaimniecības eh, produkti tiek patiešām ļoti lielā mērā subsidēti, un Āfrikā nodara ļoti lielu kaitējumu arī, piemēram, vistu kūtīs. Daudzās Āfrikas valstīs ir tūkstošiem darba vietu vienkārši iznīcinātas, ņemot vērā ES vistas gaļas eksportu, tāpat arī piena produkti. Vairākās valstīs līdz ar to piena ražošana nu, ir gandrīz iznīcināta. Mūitas brīvība neļauj šiem cilvēkiem pašiem izveidot savas ražotnes. Es arī šeit saskatu iemeslu vairāku Āfrikas valstu ielgušajai nabadzībai. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies. Andrikienas kundze lūdzu. Paldies. Eiropas parlamentā, starptautiskās tirzniecības komitejā mēs turpinām runāt par tādu uh, tirzniecības uh, pasaules kārtību, kas būtu godīga un visaptveroša. Uh, pieminot arī vispārējās tirzniecības nolīgumus, brīvās tirzniecības nolīgumus. Ja mēs runājam par ieguvumiem, riskiem, izaicinājumiem, eh, gribētu tiem pieskārties un runāšu arī par skrīninga mehānismu. Ja runājam par investīciju skrīningu, kad to piedāvāja pērnajā gadā, kad uh, Francija, Vācija un Itālija nosūtīja vēstuli komisijai, piedāvājot kopīgu pieeju attiecībā uz ārvalstu investīcijām. Tagad uh, viena no valstīm, Itālija, mēģina vērsties pret ES centieniem pārbaudīt šo investīciju avotu. Un vai tad varēs. Uh, tagad uh, investīcijas no Ķīnas piesaistīt, mēs esam redzējuši, ka ļoti daudz augsta līmeņa ierēģņu uh, pēdējā laikā ir um, apmeklējuši Pekinu. 13 no 38 valstīm pieprasa šāda mehānisma izmantošanu, un, piemēram, It Itālija vispār nav gatava tagad pārbaudīt, kontrolēt visus šos Ķīnas investorus. Mēs esam vienotājā tirgu un starp dalību valstīm nav informācijas apmaiņas par investīcijām no trešajām valstīm, ir sevišķi, ja tas attiecas uz valsts uzņēmumiem, stratēģiski svarīgas infrastruktūras un tehnoloģiju jomā. Un tādā veidā arī 10% no Eiropas uh, ostām kontrolē Ķīna, uh, lielu uh, energo uzņēmumu Portugālē arī ir pārņēmusi Ķīna. Mēs redzam arī, ka Antverpenē, uh, Amsterdamā, uh, am, amst Antverpenē un Rotterdamā arī ir uh, Ķīnas ietekme ostās vērojama. Es gribēju pavaicāt, kas tad īsti notiek? Un kāda ir situācija padomā, runājot par šo eh, investīciju skrīningu mehānismu? Un jūs uh, varētu paredzēt, ka līdz šī sasaukuma beigām būs uh, kaut kāda vienošanās. Paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, paldies moderātoru kungam. Jā, visi ir uzlikuši savus austiņas ar. Uh, interesi un lielu uzmanību klausījos runātājos. Jā, mēs dzirdējām arī pietiekam daudz kritikas. Protams, ir panākts liels progress, bet ļoti daudz iespēju ir palaists vējā. Šmīgas kundze arī to pieminēja, runājot arī par SDO standartiem. Mālstrēms kundze teica, ja jūs nevarat uh, Nu, šos te, šīs normas un noteikumus arī atcelt, tad tie neko nenozīmē. Mums jārunā arī par arbitrāžu procedūru, mums jārunā par SDO normām, par cilvēktiesībām. Mums ir jāaizstāv savas vērtības, bet tas, diemžēl, nenotiek. Un, ja mēs runājam arī par mobilitāti, Uzņēmumu pārstāv ļoti bieži ceļo, arī tad, ja sadarbojas ar uh, trešajām valstīm, un tas rada ļoti augstu CO2 emisiju līmeni. Nu, kā tad mēs sasniegsim savus klimata mērķus? Varbūt ir jādomā par ekonomiku, tautsvarniecību tādā mazākā mērogā, uh, lokālā līmenī. Un, uh, ja mēs runājam par šo programmu, tirzniecību visiem, patiesībā tā jau nenotiek. Eh, vairāk iespēju tiek piedāvāts lielajiem multinacionālajiem uzņēmumiem. Un eh, patiesībā milzīgie uzņēmumi nerūpējas ne par ilgspējīgu ekonomiku, ne par darbņēmēju tiesībām. MVU tas viss notiek. Jāsaka, ka šāda brīvā tirzniecība e, varētu būt viena no labākajām stratēģijām, kas nāktu par labu pilsoņiem, patērētājiem, ņēmējiem un arī videi, bet tā tas nav noticis. Es gribēju pavaicāt, kurā brīdī tad šī komisijas politika kļūs par tirzniecību visiem, jo tā tas nav, tā tas joprojām nav. Mālstēms kundze runāja par caurskatāmību. Mums ir jārunā par caurskatāmību arī arbitrāžas jomā. Ir, šie, multi, ir šīs multilaterālās investīciju investoru un valstu šķīrē tiesas, bet eh, vai tas patiešām ir pietiekami efektīvi? Paldies! Paldies! Lūdzu, vēl viens runātājs uzstāsies. Runātāja, paldies! Esmu visai pārsteigta par to, ka mēs esam politiski nespējīgi apzināties, ka klimata jomā nevaram kavēties. Protams, ar tirzniecību mēs nevaram atrisināt pilnīgi visu, bet ja mēs varētu vismaz padomāt par to, ko tirsniecība varētu darīt, lai uzlabotu situāciju, mēs jau būtu uh, kaut ko panākuši, jo šāda deregulēta tirdzniecība, diemžēl, tikai uh, paaugstina eh, klimata pārmaiņu radītās sekas. Uh, Ļoti daudz tiek runāts par lauksaimniecības uh, biznesu un par to, kā intensīva lauksaimniecība ietekmē klimatu. Mēs noplicinām augsni, bet savos uh, tirzniecības nolīgumos mēs atrunājām ļoti intensīvu lauksaimniecības uh, izstrādājumu tirzniecību. Jārunā arī par jūras un zemes bio daudzveidību. Situācija ir vienkārši dramatiska arī jūrās, bet tik un tā uh, notiek ļoti intensīva tirzniecības uh, politika, arī mēs runājam par ļoti lielu nozveju, un Japānā, piemēram, runājot par mežu aizsardzību, nav tādi paši uh, standarti kā pie mums, un viņi arī ļoti daudz uh, nelegāli nocirstu koksni iepērk no Dienvidu Austrumāzijas. Uh, un notiek tāda, kā, teiksim, koksnes atmazgāšana, ja vēlkam paralēls ar naudas atmazgāšanu. Un arī uh, darba ņēmēji ir daudz mazāk aizsargāti, un tādā veidā mēs radām nelojālu konkurenci starp viņiem. Uh, vai patiešām mēs atbalstām protekcionismu vai liberālismu. Es pat neuzdrošinātos tādu jautājumu uzdot. Man vajadzētu pavaicāt, vai brīvās tirzniecības nolīgumi var kalpot par modeli, vai tie patiešām uh, pārstāv tādu modeli, ko mēs pieredzam, ko, par kur mēs pārliecinamies tagad un kas nav gūs panākums. Paldies, esam uzklausījuši septiņas jautājumus. Ja mēs runājam par īstenošanu. Brīžiem šķiet, ka tirzniecība eh, nozīmē sarunu vešanu, eh, strīdu šķiršanu un varbūt tik daudz eh, tieši tirzniecības jomā nenotiek, bet varbūt, ka mēs varam šeit vēl kādas papildus nodaļas iekļaut. Ja mēs runājam par ES tirdzniecības nolīgumiem, to komerc aspekti ir ļoti labi īstenojami, bet ja runājam par darba ņēmēju tiesībām, par vidas uh, eh, standartiem, nu, tur jau situācija ir bēdīgāka. Ja runājam par cilvēku tiesībām, tās citreiz tiek nosauktas par darba ņēmēju tiesībām un ir padomes politiskās klauzulas, kas īpaši nav, nav uztveramas kā cilvēku tiesību klauzulas. Protams, neaizmirsīsim, ka no simtiem tirzniecības nolīgumu saskaņā ar brīvās tirzniecības nolīgumiem, neatsaucoties uz uh, agrīnajiem uh, procesiem nafta kontekstā, nu, varbūt divas, divi strīdi ir tikuši atrisināti. Nu, es pat esmu arī um, jurists šajā jomā, un tas varbūt ir mans personīgais um, viedoklis, bet uh, ja PTO Eh, kļūst vājāka, tad varētu domāt, ka PFTA, eh, ja brīvotirzniecības nolīguma īstenošana, eh, tiek stingrāk vērota starp partneriem. Atcaucoties uz pēdējā un iepriekšējo vēl runātāju teikto, mums vajadzētu nošķirt uh, nolīgumu izmantošana, kad tie tiek izmantoti kā pātaga, lai uh, iecirstu citām valstīm, ja tās uh, neievēro mūsu normas, uh, kas varbūt pat nav saistītas um, uh, ar tirzniecību tik ļoti. Mēs varam runāt par normām, arī eksante normām un uh, par sankcijām, bet sankcijas, piemēram, tiek ieviestas eh, varbūt attiecībā uz produktiem, kas varbūt nav nemaz saražoti negodīgā veidā, neievēro darbņēmē tiesības vai kā citādāk. Un tirgus tiek eh, ierobežots eh, tādā veidā, sankcionējot atsevišķas produktu grupas. Un ko tad tas varētu nozīmēt arī uh, ilgspējīgas attīstības kontekstā jūs mēģināt vienkārši šīs regulējošās subsīdijas uh, tādā veidā ierobežot. Un šie divi instrumentu veidi ir domāti, lai panāktu to, ka citas valstis ievieš un ievēro nepieciešamās sociālās normas, bet uh, nevajadzētu šos divus jēdzienus jaukt, vismaz no konceptuālā viedokļa raugoties. Thank you very much. Um, I hope we have... Paldies. Es ceru, ka varbūt arī studentiem paliks um, nedaudz laika, lai uzdot jautājumus, jo es šeit ierodos visai bieži, un jūs alaži uzdodat viens un tos pašus jautājumus, bet varbūt studentiem būs cita rakstura jautājuma. Uh, Jāsaka, ka mēs, protams, nepieprasām no valstīm atvērt savus tirgus tikpat lielā mērā, kā uh, tie tiek atvērti Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies šīm valstīm, kas ir mazāk attīstītas, um, palīdzēt nostāties uz pareizā ceļa, lai tās var uh, izveidot pārtiks nekaitīgumu un kontrolas aģentūras, uh, attīstīt savu lauku saimniecību un citas nozars. Uh, Pie tā darbs norisinās ļoti aktīvi, un mēs vēlamies arī panākt reģionālo integrāciju Āfrikā, lai radītu nepieciešamo arhitektūru šim procesam. Te nav nekādu pretrunu. Andrikiene kundze, runājot par investīciju skrīningu, Itālija parakstīja mandātu, ko padome uh, saņēma šogad, un eh, ja ir kādi jautājumi, mēs varam tos vēl uh, atrisināt. Mēs esam ļoti daudz jau panākuši, varbūt, ka rīt jau būs uh, pēdējais trilogs par to, un ja mēs varētu radīt arī kaut kādu koordinācijas un informācijas uh, apmaiņas mehānismu, tas būtu ļoti labi, bet komisija nevar par kaut ko nobalsot, nobalsot par investīciju skrīningu mehānismu. Pēdējais vārds ir jāsaka padomēji, jo, protams, mēs varam runāt arī par to um, nacionālās drošības aspektā. Runājot par īstenošanu, sankcijas pastāv, bet ne jau tādā veidā, kā to pieminēja viena no ekspertēm. Mēs arī neuzskatām, eh, ka sankcijas ir ļoti nu, laba doma. Protams, ja jūs vēlties tādu varbūt nedaudz eh, vājāku īstenošanu, tad eh, sankcijas var palīdzēt valstīm labāk ievērot normas, ja runājam par vīdi, cilvēktiesībām, uh, darba ņēmējiem un tā tālāk. Cilvēktiesību klauzulas ir ļoti daudzos tirdzniecības nolīgumos īstenībā atrodams. Un tas patiesām ir nesis cerētos augļus. Mēs nu pat atgriezāmies no Peru un viņi uh, sarunājas ar pilsonisko sabiedrību tā, kā tas līdz šim nekad nav noticis. Uh, Mēs bijām arī Kolumbijā, Grūzijā, tur nebija agrāk šo konsultāciju ar pilsonisko sabiedrību, un tagad tās norisinās. Es gribētu teikt, eh, ka tas patiešām ir rezultatīvi, un arī eh, mēs varējām palīdzēt valstīm izkļūt no mm, ekonomiskās krīzes, piemēram, Portugāla, pateicoties tirzniecībai, arī daudz ātrāk izkļuva no krīzes. Mums ir, protams, vēl vairāk uh, uzmanības jāpievērš tām valstīm, kurām uh, ir grūtāk visas šīs normas ievērot. Mēs turpināsim to diskutēt, par to diskutēt, mēs ar to nodarbojamies un kā mēs varam domāt eh, par labāku iekļaušanas politiku, par eh, dažādu prasmju, spēju attīstīšanu. Uh, Un mums ir jādomā arī par reālo dzīvi, ne tikai politiku. Tas ir tas, ko vēlējos pieminēt no savas puses. I'm in fact now going to go into the audience and indeed ask... Tagad es uh, skatos uh, zālē, vai studenti ir sagatavojuši jautājumus. Tas būtu patiešām ļoti labi, ja jūs varētu uzdot kādu jautājumu. My name is Charlotte Cap. Labdien! Uh, Es studēju Lēvenē startautisko uzņēmēju darbības jurisprudenci. Malstrēmas kundze, jūs runājāt arī par IP pārkā, AP pārkāpumiem, runājot par Ķīnas gadījumu, par to, ka ir uzsākta procedūra pret Ķīnu. Ja mēs runājam par starptautisko tirzniecības sistēmu, ko Eiropas Savienība var darīt, ja PTO struktūra nevar garantēt atbilstību visam nolīgumos atrunātajam un ko, cik lielā mērā, piemēram, PTO ir uh, gatava nodrošināt šo atbilstību? Paldies! Hello, uh, my name is... Labdien, es uh, esmu un Dimitris, un mēs ar kolēģi pārstāvam Eiropas studiju institūtu, un mūsu jautājums ir tāds. Mēs visi zinām, ka Malmstrēms kuņģe eh, komisāra prasa lielāku atbildību par tiesniecības eh, jautājumiem, un mēs redzam, ka tagad eh, cenšoties noslēgt nolīgumu, ir saruna starp ASV prezidentu un komisijas prezidentu, vai jūs runāsiet par eh, šādu iespēju ar parlamentu, eh, pat ja tas nozīmē tirzniecības kāru ar ASV, vai parlaments eh, atbalstīs komisiju, ja komisija izlems reaģēt uz ASV rīcību? Un vai tiks izstrādāts priekšlikums, lai uzlabotu attiecības starp šiem valstīm, attiecīgi starp ES un ASV? Okay, <clears throat> Paldies! Tā kā laiks ir ierobežots, mēs uzklausīsim vēl uh, dažus deputātu jautājumus. Uh, thank you. Paldies. Uh, patiesībā moderātora kungs, tā kā jūs skaitījāt minūtes līdz pirmoreiz tiks pieminēts Brexits, un es uh, skaitīju minūtes, kad pirmoreiz tika uh, um, pieminēts um, MVU, kas bija 50. minūtē un arī 47. minūtē, bet uh, abās reizēs uh, tikai garām, jo tika pieminēta MVU. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu uh, runāt par barjerām MVU piekļuvē, vai tiešām MVU var izmantot mūsu privās tiesniecības nolīgumus, vai mm, tie eh, gūst labumu no šīs pieejas, viņiem pietiekama informācija, varbūt kā valodas barjera vai citas prozaiskas lietas eh, negatīvi ietekmē Eiropas MVU. Tātad kāda ir eh, šī iespēja uzlabot mūsu brīvās aizniecības nolīgumu potenciālu. Varbūt, ka es kļūdos, bet man šķiet, ka 90% laika šeit mēs diskutējam par mūsu kapacitāti eksportēt standārtus un vērtības ar tiesniecības nolīgumu starpniecību, bet vai varbūt nevajadzētu tomēr nedaudz uh, Eh, parunāt par mūsu kapacitāti eksportēt preces un pakalpojumus, jo tiesniecības nolīgumos taču galvenais ir tiesniecība un eksports, un ja šie nolīgumi nenāk par labu uzņēmumiem mūsu MVU, tad viņi nevarēs eh, arī eh, sniegt tos rezultātus, kurus sagaida um, visi, tātad arī sociālajā un vīdas jomā, bet tirzniecības nolīgumiem ir jādarbojas arī un jānāk par labu uzņēmiem, lai varētu sasniegt šos te rezultātus. Bet komisāri jūs ļoti pareizi uzsverāt, ka jāatgūst uzticība, tas ir izšķirīgi svarīgi, un jūs arī runājāt par globalizācijas ieguvumu sadali. Nu, izda, sadalīsim šos te ieguvumus arī Eiropas Savienībā. Es domāju, ka par to jūs runājat. Tātad uh, ieguvumus būtu jāgūst gan uh, um, no uh, Romānijas, gan no Portugāles, gan no Somijas, no Zviedrijas. Tad, kad par to diskutējam, tad šeit ir milzīgas atšķirības. Tātad uh, man nav jautājums, bet uh, man ir uh, komentārs šajā tiesniecības politikas dienā. Manuprāt, uh, varētu būt arī uh, darba tiesību diena starptautiskās tiesniecības komitejā. Hansen kungs, lūdzu. Jā, paldies. Un tā kā mēs nedaudz komentējam to, kas tika teikts iepriekš, es arī atļaušos izteikt dažus komentārus par teikto. Gribu teikt, ka pilnībā piekrītu Santos kundzei, ka, protams, mums ir eh, jāvirz uz priekšu un jāaizsargā tirzniecība, bet eh, tirzniecības politikas uzdevums nav uh, risināt visas pasaules problēmas, un tas ir svarīgs komentārs, ko jūs izteicāt. Uh, bet uh, mums ir svarīgi arī virzīt uz priekšu mūsu vērtības ārpus ES un eh, Eiropas Savienības Japānas nolīgums jau tika minēts, jo pirms tam Japāna pirms nolīguma parakstīšanas uh, uh, viņi um, tātad bija pret uh, jūras piesārņojuma uh, sadaļu G7, tagad viņi paši G20 darba kārtībā iekļauj šādu jautājumu. Tātad ir jau šī te pozitīvā tirniecības nolīguma ietekme, un tas ir ļoti svarīgi to arī pateikt. Un par to esmu attiecībā, um, patiesībā arī ETP ēnu referents, un es par to um, rakstīju Facebook un saņēmu milzīgi daudzumu komentāru. Cilvēki saka, jā, bet tie ir tikai lielie uzņēmumi, kas no tā iegūs. Uh, Eh, es teicu, jā, protams, lielie arī iegūs, bet mums ir īpaša sēdaļa MVU, un tas ir ļoti svarīgi. Un tad tika jautāts, bet kāda tad būs šī ekonomikas izaugsme, kas no tā izrietēs, vai tie būs tikai 0,8% no IKP? E un jā, tas var izskatīties ļoti maz, bet mēs eh, radām ekonomikas izaugsmi, radām darba vietas, un tas tiešām ir kaut kas eh, arī sociālā aspektā nozīmīgs. Tas ir progress, un to mēs uzskatām par ļoti svarīgu. Un kādus tirzniecības partnerus tad mēs meklējam, jo nav tāda ideālā partnera. Uh, Pat ja eh, mēs dotos uz citām Eiropas valstīm, eh, arī varētu konstatēt, ka ir valsts, kas neievēro tiesiskumi, citas savukārt citus normas neievēro, tad nekad neatradīsim perfekto tirzniecības partneri. Un pēdējais komentārs par caurskatāmību un gribēju uzdot jautājumu studentiem, kas šeit ir klāt, jo caurskatāmība tiešām ir palielinājusies. Tagad mēs varam saņemt informāciju par notiekušajām sarunām, bet pagājušajā nedēļā, piemēram, es biju uh, sanāksmē ar dažiem deputātiem Eiropas parlamentā, un viens no deputātiem prasīja, vai ES eh, e eh, un Japānas eh, dokumenti ir pieejami. Jā, tie ir pieejami jau kopš pagājušā gada decembra, bet viņš vienkārši nezina, varbūt, kur tos var saņemt. Mums ir, un tas ir arī mans jautājums jums, mums ir jāsaprot, kā panākt to, jo jums arī ir jāizceļ šādu tirzniecības nolīgumu ieguvumu, tātad eh, kas jums ir nepieciešams, lai varētu labāk virzīt uz priekšu šos te ieguvumus. Un tagad eh, nākamais runātājs. Tas būs pēdējais jautājums. Es atvainojos. Daudz lietu vienlaicīgi jādara. Es atvainojos. Jā, paldies. Paldies visiem kuri izteicās. Ļoti saturīga ir šī diskusija un tiešām ir ļoti labi, ka mēs varam šeit diskutēt. Jā, mēs redzam, ka daudzās jomās ir panāks progress tirzniecības politikā, tirzniecības nolīgumu ietekme ir uzlabota, un kas attiec uz cilvēktiesībām, tur tiešām ir uh, divi labi regulējumi, piemēram, eh, konfliktu minerālu sakarā un arī visi instrumenti, kas attiecas uz eh, um, spīdzināšanu un nāvsodu, tad eh, tas ir jāceļ, bet daudz vēl ir darāmā, kas attiecas uz saturu, gan arī uz īstenošanu. Bet es tagad gribētu pieskarties citai perspektīvai. Tirzniecības politika ir ļoti svarīga, piemēram, attiecībā uz uh, ģeostrateģiskajiem apsvērumiem. Eiropas Savienība nevar uh, būt nozīmīga starptautiskā mērogā, ja mēs neesam arī ekonomiska lielvara. Piemēram, Ķīna. Ķīna pēdējo 15 gadu laikā ir kļuvusi par otro lielāko ekonomisko spēku un apsteidz Eiropas Savienību, un ASV joprojām ir pirmajā vietā. Bet šī atšķirība šajā te ekonomikas apjomā, um, iekšzemes koproduktu apjomā, tā ir jāņem vērā, un tā ir Trumpa ekonomikas politika, kas būtībā uh, ir vērst uz to kļūt par uh, lielāko uh, varu ekonomikas jomā pasaulē. Tātad America First nozīmē America Only. Un uh, viņi tikai par sevi grib domāt. Tātad protekcioniska tirsniecības politika, lai aizsargātu ASV intereses. Uh, nodokļu politika, kas ir vērsta uz to, lai um, ASV uzņēmumi atgrieztos ASV, un tas viss tiek kombinēts ar tādu kā atkāpšanās politiku, lai aizsargātu ASV intereses, noslēgšanās politiku. Un uh, Eiropas Savienībai trūks tādas globālas stratēģijas, lai aizstāvēt mūsu ģeostrateģisko uh, pozīciju. Piemēram, ja mēs uh, um, raugāmies uz PTO, um, tur ir zināms balsu skaits, un mēs tur vienmēr cenšamies iesniegt priekšlikumus tā, lai um, nebūtu tā, ka tad, kad tiek noslēgti uh, eh, tirsniecības nolīgumi, ka tad tomēr neko nevar panākt. Tātad tur mums ir vajadzīga labāka stratēģija, mums ir uh, E, jāsaskaņo tas viss ar rūpniecības, enerģētikas, e, infrastruktūras, e, transporta politiku. Tātad jābūt saskaņotībai. Tas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu kļūt par reģionu, kam ir tāda spēcīga konkurences politika, pozīcija, lai varētu aizsargāt savas intereses. Un tie, protams, ir tie. Um, tās intereses arī ir jāpārstāv ārpus Eiropas Savienības. Paldies! <laughs> es atvainojos. Lielākā daļa jautājumu šķiet bija man. Jūs no VUB, jā, jūs stāvāt pirmo jautājumu. Protams, ka nekad nevar skaidri zināt, ko lēms PTO gal galā, bet pirms mēs vēršamies pret kādu valsti PTO, uh, mums ir jāveic ļoti rūpīgi juridiskā izpēta, lai būtu skaidrs, ka mēs darām pareizo uh, lietu. Tātad PTO izskatās, ka šī te apelācijas struktūra iznīks. Uh, Pat ja mēs pirmajā instancē uzvarēsim kādā lietā, šoreiz jūs prasījāt par Ķīnu, bet tas attiec uz jebkuru lietu, ja nebūs šādas apelācijas struktūras, tad uh, tas neko nedos. Tātad mēs tagad raugāmies, kāds priekšlikums varētu izteikt, lai izglābtu šo te apelācijas padomu un atbloķētu situāciju, kuru izraisīja ASV. Bet problēma ir tāda, ka um, PTO nav um, modernu noteikumu. Uh, un uh, daudz lietas, par ko mēs uh, apsūdzam Ķīnu, uh, vispār nav atrunāts PTO, un tāpēc mums ir vajadzīgi jauni noteikumi, un to sākam tagad veidot kopā ar ASV un Japānu. Cenšamies raudzīties, lai panāktu tādu kopīgu teksta priekšlikumu. Un iesaistīt, protams, arī ar Ķīnu, raudzīties un panākt, lai Ķīna uzņemtos lielāku atbildību, jo pretējā gadījumā PTO Uh, kļūs vēl atpalikušāk un vecmodīgāk nekā tagad. Par jūsu jautājumu, un tad Langenkungs arī grib, gribēja par to jautāt, ja ASV uzliktu uh, tarifus automašīnām un to detaļām, mēs ceram, ka viņi to nedarīs, jo tas nav pamatot, tad ja mēs uh, pieņemtu pasākumus pret viņiem, mēs to nevēlamies darīt, jo tad konflikts tikai eskalē, bet tas būtu Eh, lielā mērā neleģitīmi to darīt. Nevar teikt, ka eksports, eh, automašīnu eksports uz ASV ir drošības risks, bet mēs spērsim soļus eh, pilnīgi atbilstoši PTO. Mēs šos noteikumus nepārkāpsim, neiesim tālāk par šiem noteikumiem. Mēs to varam darīt, protams, arī tikai pilnā sadarbībā ar dalību valstīm un parlamentu. Vinklerkungu par MVU es jums pilnībā piekrītu. Es to pieminēju savā runā, bet neesam tam pievērsušies pienācīgi. Mums to vajadzētu darīt vairāk. Ir konkrēta sadaļas par to. Mēs cenšamies izstrādāt kontaktpunktus katrā valstī, cenšamies uh, sadarboties ar dažādām tirzniecības kamerām, MVU pārstāvjiem, ar Business Europe strādājam un ar jūsu nelielajām uh, vienībām, kas strādā pie MVU. Mēs cenšamies eh, veidot lietotēm draudzīgas tīmekļa vietas, bet ir grūti eh, pie viņiem tā kā piekļūt. Ir miljoniem mazo un video uzņēmumu un ir grūti vērsties pie katra. Mēs cenšamies sadarboties ar uzņēmumiem, ar dalību valstīm, lai eh, izplatītu šīs te, šo informāciju, lai iedrošinātu uzņēmumus, kas vēlas iesaistīties, bet jums ir pilnīgi taisnība, mums ir daudz vairāk jādara šajā aspektā. Un kas attiec uz zemes jautājumu, tas bija drīzāk tāds kā vairāk priekšlikums. Šeit arī mēs, un šī komisija tiešām ir centusies strādāt daudz saskaņotākā veidā par pie tiesniecības, attīstības, enerģijas, vīdes jautājumiem tādu plašāku stratēģiju veidot attiecībā uz mūsu partnervalstīm. Daži ir strateģiskie partneri, tur mums ir tāda visaptverošāka uh, Eh, stratēģija attiecībā pret šīm valstīm, lai būtu tāda ilgtermiņa partnerība eh, un lai tā būtu vienotāka starp jomām, bet eh, attiecībā pret citām valstīm pie tā vēl ir jāstrādā un pie tā arī aktīvi strādājam kopā ar maniem kolēģiem komisijā un esmu pārliecināta, ka tur arī var darīt vairāk. Jā, vēl viens papildinājums varbūt. Jā, mēs atbalstām pasākumus. Uh, kas tiek veikti pret tērauda tarifiem un iespējams arī pret uh, automašīnu tarifiem. Šī te trīs pīlāra stratēģija, pretpasākumi, uh, lieta PTO un uh, safeguard klauzula. Um, tātad mēs raugāmies uz tirgus attīstību. Tātad, lai mēs būtu uh, strādātu tādās Eiropas interesēs, mums arī ir jā, jāsaka, uh, jārunā skaidri valēda attiecībā pret ASV. Uh, lai mums būtu labāka pozīcija nekā Kanādai, Meksikai bija, un man tas ir pilnīgi skaidrs, ka atbilde uz America First, tātad ASV pirmām kārtām būtu vienota Eiropa. Vai jūs gribējāt kaut ko vēl pateikt? Jā, es gribēju tikai pateikt Atbildot uz kaut ko, ko teica Malmstrēms kundze par ierobežotiem resursiem attiecībā uz monitoringu, jā, mēs tiešām visi strādājam ar ierobežotiem resursiem. Bet uh, tāds diezgan vienkāršs veids, kā uzlabot uh, monitoringu un dažādu nolīgumu ieviešanu, uh, ir uh, dot mehānismu iesaistītajām pusēm, lai varētu iesniegt sūdzības, lai varētu uh, iesniegt informāciju jo tad tas atņem uh, šo uzdevumu no jums. Tātad jums nebūs jāmeklē šī informācija, iesaistītās puses to vienkārši jums sniegs. Un arī par sankcijām. Jā, mēs trīs gadus par to jau diskutējam, ka neviens to nav izmantojis un vai tās ir efektīvas vai nē, bet tad, kad TTP vēl bija pie dzīvības un kad par to bija diskusijas, mums bija uh, sarunas ar darbtiesību sarunvedēju TTP Un um, tikko jūs dotots jautājums par uh, ASV sistēmu un sankcijām, kas ir attiecībā uz darba tiesību pārkāpumiem. Viņš teica, ka, ja nebūtu sankcija, kurš tad to uztvērtu nopietni? Nu, nav jau tad uzreiz uh, jāizmanto šīs te sankcijas, bet uh, galu galā tas ir mehānisms, kas uh, liek jūsu partneriem jūs uztvert nopietnāk, ja ir šāds. Uh, galīgais instruments. Tāda bija viņa atbilde mums. Un tad, kad tiek runāts par uh, glāzi, kas ir pa pusēji uh, eh, pilna vai pa pusēji tūkša, bet man jāsaka, es arī diezgan optimistiski raugos uz tirzniecību tirzniecība pilnīgi skaidrs, ka tās nav instruments, lai atrisinātu visas problēmas, bet mums ir arī 2030. gada ANO darba kārtība, kas ir ilgspējīgas attīstības mērķi, kas attiec uz visiem, arī uz mūsu tirzniecības partneriem, lai arī cik kādā attīstības stadijā būtu šīs valstis. Uh, ir šie mērķi, un tad, kad mēs uh, runājam par tiecniecības uh, nolīgumiem, tad ir jāpatur vienmēr prātā šie te tūkstošgads attīstības mērķi, ilgspējīgs attīstības mērķi, un uh, jāatceras, ka mēs prasām taisnīgu tirzniecību, kas ir balstīta uz noteikumiem un uh, ievēro darba tiesības, cilvēktiesības, vidas tiesības. Un kas uh, virza uz priekšu šo tiesību uh, ievērošanu, nevis tās ignorē. Um, actually, just, um... Vai es varētu uh, papildu jautājumu uzdot? attiecībā uz darba tiesībām varbūt, ka citiem ar kaut kas ir sakāms. ASV nesen gāja daudz tālāk nekā eksante nosacījumi, tad, kad bija runa par nafta. Tātad eh, viņi pat eh, PVN likmes eh, tur reglamentēja. Ja jūs vēlaties tādus spēcīgus instrumentus, vai jūs tam piekrītat, un ja nē, tad kāpēc nē? Uh, Es domāju, ka tas ir tas miljonu dolāru jautājums. Ja kāds uh, varētu saprast, ko, ko ASV piedāvā, tas būtu lieliski. Mēs esam runājuši ar mūsu kolēģiem, ar arotbiedrībām ASV. Viņi prasa, kas tas ir, vai jūs varētu mums to izskaidrot, kas ar to tiek domāts, ar šo prasību, ka zināms procents uh, no ražotā ir jāražo. Uh, strādājošajiem, kas pelna zināmu uh, apjomu naudas stundā, un neviens nespēja izskaidrot, kas tas ir. Uh, Un pilnīgi skaidrs ir tas, ka modernajā pasaulē preces vairs netiek ražots vienā fabrikā. Dažādas detaļas eh, tiek ražotas dažādās pasaules daļās, vai tas tiks ierēķināts, vai šī prasība ir ievērota, ja zināmas eh, detaļas tiek ražotas ASV un tad tiek eh, viss salikts Meksikā. Neviens nezin. Neviens to nezin, arī mēs nezinām, ko tas tieši nozīmē. Well, maybe not on. Nu, jā, varbūt, ka ne par eh, šo konkrēto piemēru, bet ko mēs eh, SDO konstatējam, mēs eh, strādājam gan ar ES, kur nav sankcijas, un ASV un Kanādā, kur ir sankcijas pirms tirsniecības noliegumos attiecībos darba tiesībām. Mūsu loma ir sniegt tehnisko atbalstu uh, un būt klāt ilgtermiņā, atbalstot viņus, jo uh, tur ir runa par likumdošanas grozījumiem valstī. Tā ir arī kapacitātes veidošana sociālajiem partneriem, galvenokārt uh, vai arī MVU, piemēram, ir e, tur dažādi aspekti, lai sasniegtu visus mērķus. Tātad nav tā, ka organizācijai ir pozīcija par to, vai sankcijas ir labas vai nē. Mēs strādājam dažādās situācijās, un mēs strādājam pie šiem ilgtermiņa mērķiem. Un tas ir kaut kas tāds, ko tiešām gribu uzsvērt kā svarīgu. Tas ir svarīgi uh, uzticības veidošanai, un lai sasnāk, sasniegtu pienācīgu darbu visiem ilgtermiņā. Uh, Un tas uh, ir ne tikai ar tiesniecības starpniecību, bet arī ar citām politikām, ar, ar tehnisko sadarbību, un tas ir tas veids, kā cīnīties pret sociālo izstumtību un um, nevienlīdzību. Atsaucoties uz šādiem spēcīgiem instrumentiem, bieži vien tiek teikts, ka SDO uh, ar mūsu um, uzraudzības mehānismu, kas nav tāds uh, sankciju mehānisms, netiek uzlikt sankcijas uh, valstī. Tad, kad tiek pieņemti mūsu struktūru lēmumi, tad vainīgie tiek nosaukti vārdā, bet dialogs tiek turpināts. Mēs turpinām ar viņiem strādāt. Jā, mēs nevaram uh, um, tā, tā, tā, tādiem asiem zobiem šos no, uh, instrumentus uh, paredzēt, bet mēs kā organizācija tomēr uh, nelaižam šīs valstis vaļā, mēs viņus tā kā pieturam ar zobiem, uh, mēs nekožam, uh, bet mēs viņus tāpat nelaižam vaļā, un varbūt tas nav daudz, bet tas varbūt strādā ilgtermiņā, un to gribēju norādīt uh, kā ieguldījumu šajā diskusijā. Ļoti konkrēts jautājums. Eh, strādāju Vašingtonā pirms kāda laika, un tad, kad eh, demokrāti um, sāka, um, kļūt, nāc pie varas un sāka eh, arī grozīt dažādas likums, arī es Dievu konvenciju gribēju uh, grozīt, un tad bija bāžas, ka pati ASV varētu vairs neatbilst noteikumiem, jo ir darbs cietumos. Uh, Tātad, cik lielā mērā SDO konvencijas patiesībā ierobežo uh, jaunatīstības un attīstības valstis? So, say, US... Varētu atkārtot tātad ASV. Uh, rob, satraucās par to, ka pat ASV neapildīja sīlā konvencijas uh, Eh, ieliekot šīs klauzulas eh, nolīgumos. Kā, cik specifiski tas tā ir, eh, ticībā uz bagātākām valstīm, ka viņi nevēlas parakstīt īlo konvencijas, jo pašas tad var pārkāpt noteikumus. Jā, mēs zinām, ka ne visas bagātās valstis ir ratificējušas pamat konvencijas, īlo konvencijas. Arī Kanādai bija nepieciešams labs laiciņš. Mm lai to visu izdarītu. Un dažkārt ir vienkārši problēmas likumdošana un arī ratifikācijas process ir sarežģīts. Tad daudzi procesi paralēli notiek un uh, jābūt pilnīgi pārliecībai par ratificēšanu, un tur ILO arī piedāvā tehnisku atbalstu. Um, bet uh, valstīm jābūt piesardzīgām arī attiecībā uz brīvās tirzniecības nolīgumiem, jo, ja pieprasat kaut ko no citas valsts, ko uh, paši nepildāt, nu tas gan neuzlabo šo uzticēšanos. Jo, ja runa um, ir par situāciju, kad nav appusējīguma, bet uh, ko darītu īlošajā situācijā? Uh, Nu, mēs neizdarām spiedienu uz mazāk attīstītām valstīm, kas varētu gūt labumu no paplašinātās tirzniecības. ILO veids savu izpēti, un es redzu, ka kolēģe pretējā sarunu paneļa galda galā man piekrītu. Mēs vienkārši mēģinām palīdzēt cilvēkiem, kas uh, ir darbspējīgie, iedzīvotāji, lielākoties sievietēm, bet, protams, arī vīriešiem. Bet šai izpētē jābūt niansētākai. Lūk, tā es varu atbildēt. Un eh, jā, par šiem 16 dolāriem stundā turpina Lorants Bārtels, nu, tā e, tas darbojas. Šķiet, ka mm, jums, e, jūs varat e, saņemt subsīdijas šajā jomā tikai, ja maksājat darbiniekiem 16 dolārus stundām. No šādi šie standarti tiek eksportēti. Tad jau šādi tomēr notiek. Jūs pieprasat no citām valstīm eh, piemērot jūsu standartu, pielāgoties jūsu algu līmenim. Un uh, ko jūs paši darāt šajā situācijā? Eh, lūk, jūs ne tikai savus standartus, darba standartus diktējat, bet arī sociālās labklājības standartus sākat diktēt. Un, uh, uzņēmumiem e, dažkārt ļoti grūti tam pielāgoties, un e, tas arī sadardzina konkurentu dzīvi. Mm, es nezinu, vai jūs esat gatavi to darīt. Nu, Trumps šķiet ir gatavs. Mm, nu, Trumps arī pasaka, ka tas jums ir jādara, ja vēlaties, lai Amerika atkal kļūtu liela. Jā, es varbūt e, paturpināšu par šo jautājumu kad eh, viesojos attīstības eh, valstīs un eh, jautāju par ehm, situāciju, par darba tirgu, un viņa sūdzas par higiēnas standartiem, ļoti bieži par antisanitāriju. Un viņa zina parasti vienu vārdu - aflotoksīni. Jo uh, e standarta ieviešana viņiem dažkārt uh, Um, izmaksā ļoti dārgi, samazinās eksporta apjomi, uh, viņu ražotnes tiek slēgtas un um, lūk. Bet um, tirsniecība iekļauta uh, ilgspējīgās attīstības mērķos, tāpat arī patērētāja aizsardzība ir atrodama šajos mērķos, un tātad šīs lietas ir jāsamierina, bet varbūt par attīstības valstīm kolēģi paturpinās. Jā, Mm, jā, daļēji jā un daļēji nē, un tev taisnība tātad daļēji, bet par šiem standartiem atgādināšu. Ilgspējīgumam arī trīs pīlāri ir, un tas, par kur runāja starptautiskā kopiena 15. gadā, kad eh, tika pieņems lēmums par starptautiskiem ilgspējīguma mērķiem, uh, Ehm, mēs teicām, ka nav vērts aplaukot tikai vienu pīlāru, jo šādu ilgspējīgumu nesasniegsim, ja aplaukosim tikai ekonomiku, sociālo jomu vai vidi. Jāaplauko visi trīs pīlāri un jāformulē konsekventa politika. Bet svarīgi paturēt prātā, ka sistēma darbosies tikai, ja ņemsim vērā visus trīs pīlārus. Un daži par to tā šķiet ir piemirsuši. un pārslogo tirzniecību ar sociāliem un vides aspektiem. Bet eh, tā nav pārslogošana. Eh, mums ir eh, jāskata visi trīs aspekti, un tas nenozīmē, ka mēs ekskluzīvi koncentrējamies tikai uz sociālo jomu mm, vai kādu citu jomu. Nē, mums jāņem vērā visi trīs aspekti. Standarta jautājums, protams, attīstības valstīm ir tāds izaicinājums. Uh, Līdz ar to attīstības palīdzība, sadarbība ir ļoti svarīga lieta šajā ziņā. No otras puses, Līvera Bovena tikko teica, ka darbs pie šiem uh, aspektiem arī attīstības valstīs uzlabo situāciju. Šitām valstīm ar, arī nepieciešama vides standarti. Tā Bieži ir problēma arī šo valstu sabiedrība. Šī ir tāda pamata attīstības problēma, ar ko saskaramies. Attīstības valstis, jā, dažkārt izdzer šo argumentu. Eksportētāji attīstības valstīs, viņiem jāievēro mūsu privātie standarti, teiksim, mūsu lielveikalu ķēdes. Uh, meklējot eh, piegādātājus, pieprasa ļoti daudz ko. Veselu saraksta kritērijiem viņiem ir. Varbūt būtu vieglāk, ja valstīm būtu iespēja tiešām pašām izveidot savus eh, stingros kritērijus. Daļai tas šobrīd tiek eh, šīm valstīm uzspiests, bet daļai tas ir arī viņa paša interesēs Un um, tām ir arī pienākums attīstīt šo jomu, lai, lai um, turpinātu sadarbību ar partneriem. Jūs uh, tad runājat par 13 eiro stundā, um, bet vai kāds jums lika to ierakstīt um, FTA nolīgumā? Un kā jūs arī nonācāt līdz šim skaitlim? Uh, teiksim, te var runāt par to, cik dārgi izmaksā sadarbība ar ES, gan par šo uh, algu, algas standartu, gan par uh, personāto aizsardzību, par ko arī pieņemta tagad regula. Jā. Nu, es nezinu, vai mēs to specifiski ierakstīsim tirsniecības noligumā par 13 eiro stundā vai citu summu stundā. Nu, vismaz īstermiņā nē, bet uh, Es, eh, teiksim, viesojos Malī un citur Āfrikā, un viņi parasti sūdzas par šo situāciju. Un viss ir saistīts ar SPS likumdošanu, eh, kas ir piesaistīta patērētāju aizsardzības likumdošana Eiropā, un es nevēlos neko kompromitēt šajā jomā. Mēs uh, investējam ļoti daudz, lai palīdzētu šīm valstīm uh, izveidot savas pārtikas drošuma aģentūras. Mm, jo viena lieta, protams, uzlabot uz, tirzniecību ar mums, bet arī ar uh, visiem citiem partneriem pasaulē, jo, ja viņiem būs pašiem šī kvalitāte, šis kvalitātes zīmols, uh, viņiem pašiem būs vieglāk. Un, um, jā, Eiropas Savienībā ir daudz standartu. Daudz no tiem ir starptautiski, daudz biežāk nekā ASV. Daudz biežāk mums ir arī sarežģīta likumdošana. Runājot par um, datu aizsardzības regulu, nu, mēs nevēlējāmies obligāti to visur iekļaut, bet, nu, principā tā, tā, tā loģiski tagad izriet. Un par to daudzi sūdzas, bet tagad um, tas mudina citas valstis pašus izveidot datu aizsardzības noteikumus, jo mēs uh, apstrādājam datus, mēs, uh, mums uh, kaut kas jādara privāti datiem, par šai, šai jomā bijuši vairāk skandāli, un tas liek uh, valstīm rīkoties. Japāna daudz piestrādā pie šie jautājuma. Mm, lūk, lai tirzniecība būtu efektīva, jāņem vērā, ka tā ir ļoti visaptveroša lieta, un to ietekmēs ļoti daudzas regulas un uh, ļoti daudz normatīvu aktu Nu, nu, varbūt, jā, pagaidām, pagaidām tiešām jāvienojas par to, ka limits būs 16 eiro stundā. Ne, neko labāku droši vien nevarēsim panākt uh, īstermiņā. Jā, par datu aizsardzību arī daudz runā, un uh, kolēģi Digitrade saka, ka jo skaidrāk, vienkāršāk, precīzāk noteikumi tirsniecības nolaigumos, jo labāk, un tad var uh, ļoti apzināti izvēlēties arī runājot par eksportu un eksporta nosacījumiem. Un, un tad ir šie uh, datu klauzulu projekti FTA nolēgumiem un uh, citiem nolēgumiem. Ko jūs pat domājat? Es piekristu bet uh, daudzās jomās tiek noslēgti šādi kompromisi tajās, kas netieši ietekmē tirzniecību. Tā kā jā, iespējams, tas um, šāds klauzulas būs jāiekļauj nākotnē. Un ko domā uzņēmēji darbību, ko domā mūsu uzņēmēji? Izņēmējiem parasti instinktīvi nepatīk likumdošana, bet daudz uzņēmumu saka, ja jums ir šī atbilstība Eiropas Savienībai, jums ir atbilstība eh, jebkurai likumdošanai pasaulē. Uh, Un vai eh, šāda atbilstība dod uzņēmumiem priekšrocības konkurētspējas ziņā? Vai ir tā, ka uzņēmums sākumā varbūt sūdzas, bet pēc kāda laiciņa apzinās, ka tā ir laba lieta un eh, sāk apzināties arī savus labumus? Eh, ko jūs domājat par šo dinamiku? Nu, nu, mums nav tādas regulatīvās darba kārtības, mums ir darba kārtība par labāku regulēšanu un ir starpība. Uh, Ļaujiet man atskatīties pagātnē runa nav tikai par daudzumu, bet par kvalitāti, kā es jau teicu. Un tas pats skar arī regulējumu un, teiksim, konkrētu regulu skaitu. Regulām jābūt efektīvām. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Jā, regulas pilda savu mērķi. Es pilnīgi piekrītu, dzīvojam sabiedrībā ar augstiem standartiem sociālajā vides patārētā aizsardzības jomā. Eiropas uzņēmēja darbība tam ir pielāgojusies un turpina pielāgoties. Attīsta standartus, attīsta tehnoloģijas, lai pildītu šo, šīs saistības, runājot gan par klimata pārmaiņām, gan par uh, šo pārmaiņu apkarošanu, tad daudz kas jādara tieši uzņēmumiem arī tehnoloģiju ziņā, tā kā mēs pie tā strādājam. Bet eh, vēlamies tādas tehnoloģijas, kas nekavē inovācijas. Tas uzņēmējiem ļoti svarīgi. Tas ir mūsu pamatu uzdevums. Teiksim, izvērtēt, vai regulas tiešām noderīgas arī pilsoņiem, patērētājiem, vai tās mums traucē konkurēt um, pārējiem pasaules reģioniem. Uh, Un tas nav interesanti nevienam. Ja mēs tikai uh, ievērojam šīs uh, regulas, uh, kas neļauj mums attīstīties, ieviest innovatīvas tehnoloģijas un tam līdzīgi runājot par datiem. Dati un tirzniecības nolīgumi nu, e, esam tālu no ideālā scenārija. Um, datu aizsardzības regula ir tāds spilgts piemērs datu. Privātums ir svarīgs. Kiber uzbrukumi, padomājiet, arī uzņēmumi no tā cieši. Katru dienu tiek zakts intelektuālais īpašums, intelektuālās īpašuma tiesības netiek ievērotas. Un te runa nav tikai par privātumu, bet arī datu, par datu drošību. Tā ir mūsu nākotne mūsu kapacitāte būt inovatīviem turpmāk. Ja mēs netradīsim eh, veidus, kā to nodrošināt, tad nu, būsim liktiņa varā. Could you state your name? Lūdzu. Uh, labdien vēlreiz. Malmstrēms kundze man jautājums runājot par tirsniecības aizsardzības instrumentu modernizāciju ES. Institūcijas pie tā daudz strādājušas pēdējo piecu gadu laikā pie pretdempinga uh, likumdošanas grozīšanas. Tagad mums ir divas ES regulas, uh, kas skata šo instrumentu modernizāciju. Un uh, daudzas valstis apsūdz komisiju protekcionismā, jo komisija pieļauj tirgu situācijas sagrozīšanu pēc eh, pirmās regulas eh, pieņemšanas. Un tagad eh, mani interesē, vai mm, pēdējie grozījumi pret dempinga regula savietojami ar PTO noteikumiem. Jo, lūk, teiksim, Ķīnai tas ļoti nepatīk. Un tā bija arī pirmā valsts, par kuru komisija sagatavoja ziņojumu. Nezinu, vai daudzi mūs tajā apsūdz. Ķīna jā, bet citām valstīm es īstenībā neko neesmu dzirdējusi. Jā, modernizācijā man šķiet ievieš labāku skaidrību tajā, ko mēs darām, vairāk eh, pārskata atbildības, eh, iekļautības, eh, pātrina procedūras, kā to pieprasa dalību valstis. Koplāmo procedūrā dalību valstīm es zinu, ka Ķina par to sūdzas um, un um, valsts. Uh, to skatīt PTO līmenī. Redzēsim, PTO nekad nevar zināt, bet gatavojot šo likumdošanu tirsniecības jomā, citu starpā, vēlamies, lai noteikumi būtu atbilstīgi starptautiskajā kontekstā. Mums šķiet, ka šī atbilstība pastāv. Nu jā, citai valstī tas tā nešķiet tiksimies tiesā, kā, kā saka, bet nu, mums šķiet, ka mums ir taisnība. Man papildi jautājums. Bija jautājums no zāles? Bija jautājums kādam zālē? Nē, labi. Tad uh, mans papildi jautājums par attiecībām ar Ķīnu. Es šķiet, uh, eh, vēlas būt uh, tādu tiltu starp Ķīnu un ASV. Uh, jo Ķīna un ASV nu, tikpat labi kā nerunā viens ar otru, un tagad ir tāda trilaterāla iniciatīva varbūt būtu iespējama ar e, Japānu un ASV, un arī, lai kaut kādā veidā uzturētu attiecības ar Ķīnu. Kā to var panākt? Man šķiet, ka šī trilaterāla iniciatīva vairāk patīk Japānai nekā Eiropas Savienībai. Uh, Kādas tur var būt ir bažas? Un kā vispār var nomenedžēt šādas eh, paralēlas attiecības? Nu, mēs nevēlamies izvēlēties starp ASV un Ķīnu. Mēs izvēlamies eh, daudzpusējo sistēmu, risinām sarunas ar visiem vēsturisko, politisko, citu iemeslu dēļ. Protams, eh, daudz tuvāk esam ASV nekā Ķīnai un varam piekrist ASV attiecībā uz viņu kritiku, bet fundamentāli nepiekrītam viņu metodēm, kas, mūsuprāt, vienkārši nav pieļaujamas. Un, ja mēs varētu visi tikties pie apaļā galda un uh, runāt, nu, tas būtu lieliski, bet konkrētā plāna mums nav, un tas tiešām sarežģīti. Šobrīd um, viņi viens ar otru nerunā, kā jūs teicāt, bet, nu, tas būtu ļoti jauki tikties pie apaļā galda. Mums ir attiecības eh, ar abām valstīm. Eh, šīs attiecības ir atšķirīgas. Mēs turpināsim tās uzturēt. Mēs ar abām valstīm runājam PTO. Mēģināsim eh, tikt uz priekšu PTO ar viņu palīdzību vai bez tās. Nu, daudz ilūziju mums nav attiecībā uz to, ka būsim liels starpnieks. Bet tiešām, nu, ja varat kādreiz tikties pie apaļā galda, nu, Tas būtu lieliski, bet tas nenotiks rīt. Labi. Ar to eh, paneļa darbību varam noslēgt un dod vārdu priekšsēdētājiem noslēdzošiem komentāriem. Lielas paldies! Nu, tad eh, glāze droši vien tomēr ir pustukša. Un arī uh, tagad un arī nākamajā sasaukumā mums jāturpina darbs pie šīs situācijas uzlabošanas, izmantojot varbūt arī citus instrumentus, kas kopienai ir rokās. Cilvēktiesības uzņēmē darbība. ANO uh, ietvars uh, uh, Parīzes vienošanās. Um, Uh, ilgspējīgās attīstības mērķi, globālais pielāgošanās fonds, visa šie ietvari, un tad arī uh, tirsniecība visiem šī, šī stratēģija. Man šķiet, tas arī būs tāds efektīvs instruments, ar ko papildināt citus. Lai kā būtu, man šķiet, ka šī bija lieliska pieredze un um, nu, tagad uh, um, negarlakošu jūs ar um, garo prezentāciju. Vēlos pateikties uh, studentiem, mūsu viesiem šo, šodien. Ceru, ka jums bija interesanti uzklausīt šīs diskusijas. Lielas paldies mūsu panelim, uh, lielas paldies moderatoram un komisāras kundzī. Paldies vēlreiz visiem! Komitejas kolēģis redzēšu rīt, tiksimies pulksten deviņos un visiem pārējiem jauku vakaru un jauku, jaukas gada beigas.